Kolleginnen un kolēģi! Darbie kolēģi! Sveicu jūs pirmajā oficiālajā komitejas sanāksmē pēc vasaras pārtraukuma. Un uh, pagājušajā nedēļā bija ārkārtas sanāksme, daudz no jums tajā piedalījās. Un tā bija ārkārtas sanāksme par jautājumiem, kas mūs nodarbinās arī šodien un turpmākajās nedēļās. Es gribētu jūs lūgt eh, iekļaut darba kārtībā eh, papildus punktu, proti Serbijas jaunā ES vēstnieku uzklausīšana, jo viņš uzreiz grib sākt eh, darbu, un tāpēc būtu saprātīgi organizēt šo uzklausīšanu saskaņā ar noteikumiem, un es ceru, ka nevienam nav iebildumu pret to, ka šo punktu iekļaujam. Par otro punktu priekšsādātāji paziņojumi. Sekretariāts ir sagatavojis rezolūcijas par Ēģipti un Sīriju. Ar politiskās grupas ar tām var iepazīties, bet es dzirdu, ka ir arī virkne kolēģu un uh, politisko grupu, kas negrib uh, uh rezolūciju par Sīriju, tieši tāpēc, ka situācija ir ļoti neskaidra. Uh, Un uh, varbūt tur mums tiešām jābūt diezgan elastīgiem, jo mēs neviens nezinām, kurš, uh, tātad, kas notiks turmākajās dienās, varbūt vajadzētu organizēt tikai debatas. Tas pats ir ar Ukrainu un uh, Krieviju, par to mēs jau diskutējām pagājušajā nedēļā, un, manuprāt, arī raidījām skaidru signālu, kas uh, atbalsojās gan Krievijā, gan Ukrainā, proti Eiropas parlamenta pozīcija ir ļoti skaidra. Uh, lūdzu vēlreiz koordinātors padomāt, ko mēs vēlamies šajā jautājumā darīt. Viena iespēja, protams, būtu visus šos jautājumus Ēģipte, Sīriju un Ukrainu un citas kaimiņu valstis. Proti tās ir uh, kaimiņa attiecība politikas uh, tēmas un varbūt komisārs Fīle varētu uh, sagatavot uh, paziņojumu par šiem jautājumiem. Nākamnedēļ plenārsēdē viņš to varētu sniegt, un tad mēs varētu par to debatēt. Un tas varbūt būtu uh, skaidrs uh, signāls, un varbūt šīs rezolūcijas tad varētu pieņemt steidzamības debatēs. Un, uh, ja te būtu vienprātība par to, tad tā būtu laba alternatīva. Tāpēc es jūs domāju līdz kādiem sešiem par to vēl padomāt, un tad varētu ieņemt attiecīgo kopīgo pozīciju, kā rīkoties šajā jautājumā. Tātad ir virkne protokolu, kas mums ir jāapstiprina. Redzu, ka sekretariāts uh, uh, ļoti čakli ir strādājis vasaras pārtraukumā. Esmu pārliecināts, ka jūs ar lielu baudu to visu izlasījāt un varat tagad apstiprināt šos protokolus, vai tomēr ir kādi iebildumi? Ja nē, tad protokoli ir apstiprināti. Tagad ķersimies klāt uh, ES un ASEAN turpmāko attiecību darbkārtības punktam un gribētu lūgt Butikofer kungu stādīt priekšā savu ziņojumu. Mēs eh, šodien vēlamies apspriest viņa ziņojumu projektu. Grozījuma iesniegšanas termiņš varētu būt 10 septembris 12. Ja, mani, eh, ja man ir pareizi informācija. Un eh, tāpēc es gribētu lūgt eh, izskatīt šo ziņojumu. Apet ir atbildīgā komiteja. Šī ir pirmā viedokļa apmaiņa. Un mums ir iespēja 9. septembrī sanāksmē Strasbūrā diskutēt ar Singapūras ārlietu ministru. Tāda iespēja mums būs. Uh, Un uh, es domāju, ka šajā kontekstā tas varētu būt nozīmīgi ar viņu diskutēt. Reinhard, tev vārds, lūdzu. Pozicinā. Paldies, priekšsēdētāji. Dargie kolēģi, šī ziņojuma temats ir politiskās sadarbības stiprināšana starp Eiropas Savienību un ASEAN. Un, un eh, nav šeit nekāda nolūka attiecības starp uh, ES un atsevišķām ASEAN dalību valstīm šeit apspriest. Es pieņemu, ka tas uh, uh notiks saistībā ar PCA, uh, tātad partnerattiecību un sadarbības nolīgumiem, par ko diskutēsim drīzumā, un tur būs attiecīgi kolēģi atbildīgi par šiem jautājumiem, un par to tad varēs tar, tur arī tikt runāts. Un tāpēc es uh, lūgtu nepārkāpt šī ziņojuma nospraustās robežas. Bet man šķiet svarīgi, ļoti svarīgi šajā ziņojumā vienkārši izanalizēt uh, to, kā šīs valstis, kuras zinām kā ASEAN valstis, uh, ne tikai ekonomikas kontekstā, bet aizvien vairāk arī uh, tāpēc, ka tās uh, vairāk eh, cenšas sadarboties arī politiski, kā šis valstu bloks eh, ir kļuvis par eh, aizvien interesantāku partneri ehm, šajā ES un ASEAN stratēģijā. Šīs valstis un bijušas ir dažādas uzklausīšanas par šiem jautājumiem pēdējos mēnešos. Um, Tātad tiek teikts, ka Eiropas Savienība nepietiekoši interesējas par šīm valstīm. Es domāju, ka šī kritika ir pamatota, bet uh, tur šis tas arī mainās. Piemēram, uh, Eštons kundze šogad pirmo reizi uh, piedalījās uh, dialogu formā Singapūrā. Es domāju, ka tas bija ļoti skaidrs uh, signāls par to, ka Eiropas Savienības interesi par šīm valstīm pieauga. Protams, eh, tam, eh, tā, tas ir jāskata ilgtermiņa kontekstā un tas ir eh, jāveic, tātad jāveicina ne tikai lielāka sadarbība starp politiķiem, bet arī dažādiem ekspertiem, ekspertu grupām, arī uh, kultūras jomā jāuzlabo sadarbība un arī ekonomikas uh, jomā, jo mums ir dažādas ekonomikas intereses šajā reģionā. Uh, Šajā ziņojumā tiek runāts par virkni institucionālu attīstību. Tad, kad es rakstīju ziņojumu projektu, es vēl nezināju, ka delegācijas uh, vadītāju ir plānots nosūtīt uz Džakārtu, uz ASEAN, ka pie tā jau tiek strādāts. To es vēl nezināju, un tāpēc uh, Eh, nevajag eh, šeit rakstīt, ka būtu labi to eh, izdarīt, bet, protams, jāuzraksta, ka mēs priecājamies, ka tas tiek darīts. Citi priekšlikumi, prie, proti par institucionālā ietvara paplašināšanu, tur vajadzētu vēl plašākas diskusijas, piemēram, runājot par šo te ideju organizēt parlamentāro asambleju starp Eiropas Savienību un ASEAN dalību valstīm. Tur Es eh, ļoti labprāt eh, uzklausītu jūsu viedokli. Man interesē, ko jūs par to domājat. Es eh, centos arī veikt dažādus priekšlikumus, piemēram, par kultūras apmaiņas gadu starp Eiropas Savienību un ASEAN. Ļoti piesardzīgi es raudzījos uz drošības dimensiju sadarbībā. Es domāju, ka Eiropas Savienība uh, nebūtu tā, kurai šeit vairāk pārāk uh, daudz teikt. Un tomēr es domāju, ka ir jomas, kurās uh, drošības uh, kontekstā uh, Eh, būtu jāsadarbojas, piemēram, pirātismu jomā, un es domāju, ka eh, to abas puses atbalstītu. Ko mums nevajadzētu darīt, un tāpēc es eh, lūdzu jūs arī kritiski izskatiet šo priekšlikumu, proti nevajadzētu radīt tādus tukšus ietvarus, kas varbūt labi izklausās, bet praksē netiktu piepildīti. Es domāju, ka mēs neko nepanāktu, ja mēs uh, uh, radītu tādu ietvaru, kur ir viskaut kas, bet uh, vajadzētu koncentrēties uz politisko dimensiju šajā sadarbībā. Tas, manuprāt, būtu uh, labākais solis uz priekšu. Pēdējā piezīme priekšsēdētāja kungs. Viena dalībvalsts no ASEAN puses jau ir izteikusies kritiski attiecībā uz uh, vairākiem formulējumiem šajā ziņojumā un arī kritiski izteikusies par faktu, ka ir atsauce uz agrākām šī parlamenta rezolūcijām, kuras uh, ne visām uh, valdībām uh, tur ir patikušas. Es domāju, ka sadarbību un kopīgumu mums vajadzētu uzsvērt. Un tomēr arī vajadzētu paust arī kritiku mūsu sadarbībā ar mūsu partneriem. Es ceru, ka to pienācīgā veidā šeit arī darīju un gaidīšu jūsu priekšlikums. Paldies! Bitte. Paldies. Un tagad lūkšu visus pieturēties pie atvēlētā runašana, runāšanas laika, kas būs diezgan īs. Liels paldies priekšstādātāji, paldies par to, ka es uzreiz uh, varu izteikties, saka Jēglis kundze, man tulīt būs jādodas prom. Uh, Daudz no nu mums strādā arī agri komitejā, tur notiks balsošana, kas mums ir ļoti svarīga. Liels paldies referentam par šo ziņojumu. Es uzskatu, ka tas ir labi izdevies. To es arī uzsvēršu. Ļoti svarīgi, ka te ir atspoguļotas mūsu līdzinējās attiecības ar ASEANu valstīm. Liels paldies politiskās grupas vārdā. Paldies arī par to, ka jūs ēnu referentus iesaistījāt jau agrīnā stadijā šajā darbā, un jūs atspoguļojāt arī mūsu notikušās sarunas. Viss, ko mēs pieminējām diskusiju gaitā, ir atspoguļots šajā ziņojumā. Mēs visi vēlamies divpusējās attiecības attīstīt par svarīgu fundamentu, uh, iespējamiem nolīgumiem, bet, protams, mēs vēlamies arī stabilus un labus pamatus. Mums ir jau septiņi nolīgumi ar ASEAN valstīm un vēlamies tagad kopējo satvaru. Ir jāizsakās par ekonomiskajiem un politiskajiem aspektiem, tas ir izdarīts šajā ziņojumā. Drošības politikas aspekti arī ir pieminēti, un es gribētu piedāvāt dažus grozījumus, kas stiprinātu esošo tekstu un precizētu to, bet būtisku grozījumu no mūsu puses nebūs. Tāpat par integrācijas politikas aspektiem, kas ir šajā ziņojumā, mums būtu svarīgi politisko integrāciju skaidri izcelt, bet, protams, Tikpat svarīga ir ekonomiskā integrācija un jāiekļauj arī kultūras politika, jo tā ir daļa no eh, šīs kopas. Izglītība ir daļa no kultūras politikas, tāpat arī pētniecība, un te mēs varam tekstu vēl uzlabot. Parlamentu loma un parlamentu sadarbība arī šeit būtu jāatrunā. Es pilnībā atbalstu referentu Priekšstādājs tagad neklausās tajā, ko es saku, bet mums noteikti vēl būs diskusijas par šo jautājumu. Bet man šķiet, ka tas būtu ļoti svarīgi, proti diskutēt par šiem aspektiem. Mēs runājām par o, formālajām o, parlamentu o, asamblējām, tad par to būtu jādiskutē. Punkti, kas ir pieminēti šajā ziņojumā, atspoguļo mūsu attiecību svarīgos aspektus. Ziņojums ir mērķtiecīgs. Tas uh, precizē mūsu attiecības, un es esmu pārliecināta, ka mēs panāksim labu ziņojumu, kas nebūs tukšs. Mēs vēlamies tekstu, kas palīdzētu mums reāli stiprināt sadarbību. Paldies! Priekšsētāji, man nebūs jāskrien prom, eh, saka Leichtfried kungs, bet tomēr gribētu izteikties jau sākumā. Izmantošu iespēju pateikties referentam par lielisko paveikto darbu, par ļoti labu sadarbību, kā jau teica Ieglis kundze. Mums bija iespēja diskutēt par šo tēmu, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc šis ziņojums ir izdevies tik labs. Domāju, ka tiešām vēl nedaudz stiprāk vēl jāizceļ parlamentārā dimensija. Tā stiprāk jāuzsver un jāatsaucās arī uz mūsu pozitīvo pieredzi sadarbībā ar Latviju Amerikas parlamentiem. Mēs varētu līdzīgu sadarbības modeli izmantot arī attiecībās ar ASEAN valstīm. Savukārt drošības politikas dimensiju nevajadzētu izcelt pārāk stipri. Eiropas Savienībai ir jau pietiekoši daudz problēmu ar drošības diskusijām. Protams, var runāt par uh, konsultatīvo darbu, bet mēs paši taču nevaram uh, šeit uh, neko daudz sniegt, un tāpēc nevajadzētu uh, pārpūlēties un formulēt pārāk daudz. Mums būs daži grozījumi, kas negrozīs ziņojuma būtību, tikai precizēs to un padarīs intensīvāku, piemēram, par darba apstākļiem uh, būs grozījumi. Tas ir ļoti svarīgs aspekts, un es domāju, ka arī mūsu uh, ekonomikas ziņā tas ir svarīgs. Tāpat Uh, izcelsim šo to vēl cilvēku tiesību jautājumā. Un uh, noslēgumā gribu teikt, ka šis ziņojums atspoguļo daudz jomu, daudz faktu. Tas respektē arī citu komiteju kompetences, bet ir um, nelielas problēmas. Proti, mēs nevēlamies provocēt uh, Eh, citas komitejas ar šo ziņojumu, un esmu pārliecināts, ka pašreizējais teksts ir labi līdzsvarots. Tāpat esmu pārliecināts, ka mēs sagatavosim ļoti labu ziņojumu, kas baudīs vairākumu arī par, eh, plenārsēdē. Paldies! Onorevole Butikofer, perché pur essendo relatore ombra per il mio gruppo, il gruppo ECR o qual coordinatore, non sono stata assolutamente convocata e sentita. Pateicības vārdiem, kas ir pausti Butikofer kungam, es nevaru pievienoties šiem pateicības eh, vārdiem. Pārstāvot demokrātisku grupu, man tas šķiet smagi, ņemot vērā to, ka. Mēs Mēs nākam no demokrātiskām valstīm, mums vajadzētu tomēr domāt par demokrātiju pie mums. Ziņojums attiec uz ļoti svarīgu, eh, svarīgiem jautājumiem, bet neskar tik būtiskus eh, Eiropas Savienībai. Tas neņem vērā to tirgu, kas līdz 15. gadam pārstāvēs ap 600 miljonu partneru pircēju Eiropas Savienībai palūkojaties eh, uz finansējumu, ko šajās valstīs nosūta Eiropas Savienība, ļoti žēl uzskatīt Eiropu par vienkāršu bankomātu citām valstīm. Savukārt citas valstis, kā Japāna, Austrālija, ir pratušas noslēgt eh, kom, tirzniecības nolīgumus, kas tām ir izdevīgi. Ņemot vērā līdz šim sacīto domāju, ka ir jārunā par ekonomiskās sadarbības iespējām ar šīm valstīm un domāt ne tikai par politiku. Starp parlamentārā asamblējā veidot Eh, attiecības ar tādu valstu parlamentu kā Brunei, kas ir absolūtā eh, monarhija, kur nav eh, par, pat parlamenta, savukārt Vietnamā tā ir viena vien, vienīgā partija, kas, kas atrodas valsts parlamentā. Tātad par ko mēs runājam? Nevajadzētu nevienu izslēgt no, no šī ziņojuma. Demokrātija ir jābūt demokrātijai. Paldies priekšsēdātāji. Es pievienošos tiem, kas pateicās referentam par ziņojuma projektu. Manuprāt, te stiprāk jāizceļ divas lietas. Jau gadiem mums ir bijušas diezgan labas attiecības ar šīm valstīm, un mēs tomēr nerunājam par integrācijas projektiem šajā reģionā. Mums vajadzētu tagad atskatīties uz visu reģionu kopumā Nākotnē tas kļūs jo svarīgāks partneris Eiropas Savienībai. Tas ievadam. Tad es gribētu vēl pateikt, ka ASEAN integrācijas projekts uh, nav uh, tas galvenais. Uh, jārunā par kopējiem izaicinājumiem, kas ir ASEAN reģionam un Eiropas Savienībai jāpiesauc vairākas jomas - zinātne, kultūra un tā tālāk. Un būtu ļoti labi, ja strādājot pie šī ziņojuma, mēs varētu vienoties par vairākiem aspektiem, kas būtu jāiekļauj šajā ziņojumā. Piemēram, ir pilnīgi pareizi, ka referents koncentrējas uz starp institūciju sadarbību cilvēktiesību jautājumos Un uh, darba process būs ļoti svarīgs, bet mums vēl jārunā par uh, sabiedriskās attīstības noturīgumu. ASEAN valstīm ir jāiz, jāizveido sociālās drošības sistēmas, kas ļautu cilvēkiem pārdzīvot tos apvērsumus, kas notiek šajās valstīs. Otrkārt, runājot par uh, parlamentu asamblēju. Tā ir ļoti interesanta doma, to es atbalstu. Bet jāsaprot, ka ir daudzi dažādi procesi un eh, nepieciešams vienoties par kopējām normām, par kritērijiem, jāizstrādā arī pārbaudes un izvērtēšanas mehānisms, lai visas puses, kas iesaistīsies šajā procesā, varētu izveidot savas kapacitātes Un treškārt, mums vajadzētu arī uzsvērt, ka stabilās attiecības ar ASEAN valstīm ir um, politiskā pievienotā vērtība. Jārunā ne tikai par sadarbību, bet arī par turpmāko integrāciju ar um, citām valstīm, rūpnieciskajām valstīm, uh, kas ciešāk iesaistītos šajā sadarbībā un turpmākajā diskusijā eh, mēs eh, piedalīsimies ar saviem priekšlikumiem. Paldies par to, ka šīs ziņojums tiek skatīts savlaicīgi. Thank you, Mr. Chairman. Um... Paldies, priekšsēdātāji. Es domāju, ka tad, diemžēl tas, kas mums nav eh, plašākas attiecības ar šīm valstīm. Uh, tas parei, pilnīgi pareizi nosaukts par Eiropas vainu, tā ir mūsu vaina. Un uh, pašlaik, kad amerikāņi uh, uh, vairāk pievēršas Āzijai, tas jo svarīgi mums vajadzētu būt aktīvākiem un pašiem izrādīt lielāku interesi. Mēs ļoti labi zinām, kā tas ir ar citām mūsu prioritātēm, kādas ir mūsu attiecības ar ASEAN reģiona valstīm. Šīs valstis ļoti labi saprot, ka uh, šīs attiecības nav mūsu galvenā prioritāte. Kad Eštons kundze apmeklē šīs valstis, izskan kritika un sūdzības par to. Un būtu pašlaik jo īpaši svarīgi izveidot intensīvākas attiecības ar šīm valstīm, kas ir G20 loceklis. Tās ir ļoti svarīgas valstis. Vairākas no tām ir svarīgas visam reģionam. Es uzskatu, ka referentam ir taisnība, parlamentu asamblēja ir interesanta doma. Protams, ir dažas valstis, kas nav īpaši demokrātiskas, bet mums tomēr ir ar šīm valstīm diplomātiskās attiecības. Un tad mēs varam piesaistīt uh, pilsonisko sabiedrību vai pat uh, valdības uh, pārstāvjus. Bet kopumā ASEAN valstis tik tiešām uh, īpaši uh, neīsteno integrāciju, Tomēr pēdējos gados ir notikusi nozīmīga attīstība, un tā ir jāatbalsta. Vēl es gribētu pieminēt korupcijas apkārošanas mehānismu un savstarpējas izvērtēšanas mehānismu. Runa nav tikai par ASEAN valstīm, bet arī par Eiropas Savienības valstīm. Arī mēs varētu apmainīties ar zināšanām un pieredzi Un runa nav tikai par naudas atmazgāšanu, par nodokļu uh, oāžu uh, apkarošanu. Protams, G20 kontekstā tas būs ļoti interesanta tēma. Piemēram, Indonēzija tiek pieminēta, bet arī ASEAN reģionā ir valstis, kas ir izveidojušās par um, nodokļu oāzēm. Tika pieminēts arī pirātisms. Protams, reģionālā sadarbība var šeit palīdzēt cīņā pret pirātismu. Situācija jau ir uzlabojusies Malakas līcī. Bet es domāju, ka vajadzētu šeit arī pieminēt, piemēram, kontrabandu un nelegālo mežu izciršanu, kā arī uh, Uh, palmu eļļas ražošanu. Atbalstu arī um, kolēģi teikto par to, ka jācīnās stiprāk par cilvēktiesībām un jārunā par sociālajām tiesībām, tā skaitā par sociālo drošību. Tāpat vajadzētu vēl pieminēt divus jautājumus. Uh, tiesiskums ir ļoti liela problēma uh, vairākās valstīs, piemēram, Indonēzijā un citās valstīs ar vājo demokrātiju. Un tad ACC uh, statūta ratifikācija. Protams, uh, šīs valstis tāpat jau vēlas atbalstīt pilsnisko sabiedrību, bet mums vajadzētu to veicināt. Un tāpat uh, jāveicina sadarbībā starptisko kriminālu tiesu, jo, piemēram, kādas valstis piemēro uh, sodus vai sankcijas uh, strādājušajām sievietēm, uh, tad uh, es domāju, ka vajadzētu uh, noformulēt uh, kaut kādu skaidrāku tekstu. Paldies, Tenaka kungs! Thank you, Mr. Chairman. Well, um, as organization growing in stature. ASEAN ir paties e, paraugs e, daudzpusēji sadarbībai. Un ņemot Eiropas Savienība ir ar citām ambīcijām, savukārt ASEAN ir pēc savu raksturām mm, e, eh, ekonomiska savienība. Tā, tā, eh, tajā ir, ir iekļauts gan absolūtās monarhijas, gan apšaubāms demokrātijas, un tomēr apsveicu sagatavoto ziņojumu, un man ir zināmas problēmas ar dažām rindkopām, konkrēti ar sesto, kur tiek piedāvātas eh, parlamentārā asambleja starp Eiropas Savienību un ASEANu domāju, ka mēs to piedāvājam viscaur pasaulē. Mums vajadzētu tomēr um, izvērtēt pievienoto vērtību šīm daudzajām parlamentārajām asamblējām, kas izmaksā ļoti dārgi, kas dubulto delegāciju darbu. Mēs varētu tādā gadījumā atcelt vienus vai otrus, un pašreizajā brīdī es ļoti skeptiski uzlūkoju pievienoto vērtību, ko tādu varētu dot. Varbūt mēs varētu izpētīt, eh, kāda ir to pievienoto vērtība. Es ļoti atbalstīju Eironest, tāpat arī Eiromed, bet ko tās dod demokrātiskajai viedokļu apmaiņam. Tālāk 19. Eh, punkts, kas ir ļoti zaļu skatījumu uz pasauli, tas attiec uz palmeļas ražošanu, un š... mums vajadzētu Eh, uzrunāt valstis vispirms pašas, ko tās domā par ekonomiku. Tālāk es apsveicu 25. paragrāfu par, Indi, par Indiju Birmu un tāpat uh, apsveicu eh, paragrāfu, kur ir norādīta lielāka angļu valodas apmācības loma universitātēs. Bet, uh, Esmu, esmu sajūsmināts par šo punktu, tomēr tas varētu vismaz uh, sacensties ar manu valstu apvienoto karaliste, kur arī notiek apmācība angļu valodā. Varbūt man nevajadzētu šo, eh, to tik daudz eh, atbalstīt, jo tas var ietekmēt eh, Londonu. Tomēr man šķiet, ka šis 14. punkts ir iecerēts pareizā virzienā. Tā ir nevis tāds mikrofons. Uh, thank you very much, uh, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Butikofer kungam visiem kolēģiem, kuri strādā pie šie ziņojuma projekta, kuru mēs no EAD puses atbalstām. Šīs ir jau ilgas attiecības, kas pastāv starp ASEAN un Eiropas Savienību, taču iespējams, ka šis viņam bija trūkstošais posms šajās attiecībās, bet tā kā pēdējo gadu laikā ir bijusi novērota pozitīva attīstība, stiprinot šīs attiecības, un mēs uzskatām, ka Eiropas interesēs ir atbalstīt ASEAN integrāciju kur ir jāņem vērā pieaugošā konkurence ar uh, ārējiem spēlētājiem, mums ir jādomā par pašpaļāvīgu ASEAN un jāpievērš liela uzmanība, tā skaitā eh, daudzpusībai un tiesiskumam, kā jūs redzat, eh, atsauc ir iekļauta ziņojumā par pēdējo gadu notikumiem, un mēs mēģinām šīs attiecības stiprinot, tai skaitā ar augsta līmeņa vizītēm un darbības plānu, kas eh, ar Brunei, kas sagatavots eh, ceļu karti. Un mums ir jāatbalsta ASEAN no Eiropas Savienības puses, piedāvājot to, ko citi ASEAN partneri nevar, tad, kad mēs runājam par iekšējā tirgus eh, izveidošanu vai par um, uh, E, pieslēguma darba kārtībai citiem jautājumiem. Tāpat arī ir jāpiemina e, sadarbība netradicionālā drošības ziņā, kas ir ļoti nozīmīga gan Eiropai, gan ASEAN attīstīt atties, attiecības ārpus tradicionālajiem attiecību balstiem. Mēs uzskatām, ka šī politiskā drošība ir jaunas iespējas turpmākai sadarbībai. Varbūt jāpaturprātā ir tas, ka nākošu gadu visi ASEN ārlietu ministri apmeklēs Briselu un tiksies ar Br Eiropas ārlietu ministriem. Tas mums ir jāņem vērā tad, kad mēs eh, nosprožam jaunus ambiciozus mērķus nākotnē. Pār ziņojumu pašu, kā jau es sacīju, tas. Um, saskana ar mūsu redzējumu un no savas perspektīvas mēs varam apsveikt atsaucis uz nepieciešamības pēc politiski noapaļotākām attiecībām. Preambulā iespējams ir neliela kļūda, kur ir divas atsauces par Eiropas Savienības ASEAN. Uh, Eh, ministru tikšanām, kas ir notikušas Briselē, tas ir nevisai pareizi, ir viena Brunejā notikusi un viena ir plānota 16. gadā, nākošajā gadā Briselē. A punktā ir atsauce. Uz uh, Eh, pastāvīgo pārstāvju komiteju uz eh, paritāti, eh, bet ir arī iekļauti citi elementi. Tālāk par konektivitāti, jeb pieslēgumu. Mūsuprāt, tas ir nozīmīgs, tas nozīmē mobilizējošu aspektu ASEAN, un tā ir joma, kur Eiropas Savienībai ir liela pieredze, lielāka nekā citām. Un tāpat mēs domājam par tā iekļaušanu 20. punktā, kas, un tas varētu būt e, temats turpmākai sadarbībai. 25. Eh, punktā ir atsauce, un tas ir saprotami, uz cilvēktiesību situāciju Birmā, un iespējams, ka pašreizējais formulējums varētu eh, tikt eh, mīkstināts. Tāpat arī atbalsts ICC jautājumiem un eh, arī jautājumi, kas attiec uz nāvis sodu. Tas no manas puses viss. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you, chairperson. Paldies, priekšsēdētāji! E, DEFCO ģenerāldirekcijas un komisijas vārdā, kā jau ADD kolēģis sacīja, mēs apsveicam šo ziņojumu. Daudzas rekomendācijas jau saskana ar esošajiem darbiem. Gribu norādīt, ka mēs apsveicam to, ka ziņojums vēlas stiprināt Eiropas devumu ASEAN integrācijas procesam un, protams, komisija ir ar iespējām rīkoties šajā jomā. Gribu norādīt to, ka nesenie trīs eh, lēmumi, lēmumi nesenie tas nozīmēja pēdējo eh, mēnešu laikā pieņemtie, attiecas uz cilvēktiesību jautājumiem, un konkrēti tas ir norādīts 23. punktā. Vēl viens ir svarīgs projekts par augstākās izglītības sadarbību nodrošināt, nodrošinot studentu mobilitāti, kas saskan ar iekļautajām rekomendācijām šeit. Un trešais E, migrācijas padomas projekts, kas attiecas uz atsevišķiem netradicionāliem drošības jautājumiem, kas ir pasvītrot astotajā punktā. Izglītības un apmaiņas programmas un robežu e, pārvaldes e, programmas ir cieši saistāmas ar konektivitāciju pieslēguma jautājumiem. Tāpat šī gada sākumā kopīgā sadarbības komiteja precizēja jomas turpmākai sadarbībai, kas arī saskan ar rekomendācijām, it īpaši norādot sadarbību klimāņu pārmaiņu jomā, kā tas ir pasvītrots 18. punktā. Un visbeidzot, gribu pieminēt nelegālos izcir, mežu izciršanas darbu un sadarbību, kas šajā jomā norit ar valstīm, jau, un šis jautājums ir svarīgs ko pasvītroja jau citi runātāji. Tāpēc noslēgumā sacīšu, ka šie ieteikumi ir apsveicami, ņemot vērā šobrīd notiekošo, kā arī ņemot vērā virzienus, kurā ir iecerēts strādāt. Paldies! Referenta kungs, lūdzu. Fozit. Paldies, priekšsēdētāji. Tikai dažas piezīmes. Pirmkārt, tā kā šādu ziņojumu sastādīšana ir saistīta ar dažādiem formāliem ierobežojumiem, to jūs visi zināt, tad es nevarēju uh, šeit uh, iekļaut virkni aspektu, bet esmu pateicīgs jums par to, ka jūs tos šajā pirmajā diskusijā uh, pieminējāt. Un es pats arī vēl pievienošu vairākus punktus uh, uh, grozījumos. Otrakārt, ļoti konkrēti. 25. pāns tika pieminēts, kas ir saistīta ar uh, Rohintas, Rohingu tautu situāciju, un to es gribu pateikt ārējās darbības dienestu pārstāvim. Es uh, jau apsolīja Mjānmas vēstniekam šo te konkrēto formulējumu, kuru šeit esmu izvēlējies vēlreiz izvērtēt, tā kā jūs to arī man ieteicāt. Pēdējā piezīme. Ēna referente no EKR kritizēja, ka viņa netika ielūgta un ka tas esot nedemokrātiski. Manuprāt, šeit ir uh, bijis pārpratums no viņas puses. Es visas politiskās grupas ielūdzu, ielūdzu visas politiskās grupas, var gadīties, ka eh, viņa varbūt vēl nebija savā politiskajā grupā iecelta un tāpēc nesaņēma šo ielūgumu, bet es gribu eh, ļoti skaidri pateikt, ka šī te kritika, ka es neesmu gatavs sadarboties, uh, Uh, nav pareizi. To jums arī Tenoka kungs var apliecināt, ka es uh, nebaidos no dažādiem viedokļiem un tikai tāpēc, ka cilvēkiem ir atšķirīgs viedokļus, uh, tāpēc vien es neatsaku viņiem sadarbību. Tāpēc lūdzu pārdomājiet savus kritiskos vārdus. Visdrīzāk jūsu birojā ir kāda organizatīriska kļūda notikusi. Šī te sagrozītā aina, ka mēs vēlējāmies īstenot politiku, uh, ka mēs uh, tikai maksāsim, lai citi gūtu labumu, to es neļaušu sev piedēvēt. Es domāju, ka man priekšlikumi ir, eh, protams, visiem, eh, viss katrs var pats to vērtēt, kā vēlas, bet uh, esmu gatavs diskutēt par konkrētām izmaiņām, lai panāktu visiem pieņemamu ziņojumu. Paldies! Priekšsēdētājs runā bez mikrofona. Miz, Mrs. Demartini. Demartini kundze. Es gribētu kolēģiem sacīt, ka esmu grupas referente un domāju, ka grupa Butikofer kungs to zina un arī pārējie. Liels paldies! tad lūdzu vēl pārbaudiet saviem, ar saviem darbiniekiem, vai kāds nav nozaudējis šo manu ielūgumu, ko jums nosūtīju. Bet būtikofer kungs, lūdzu izsakieties elegantāk. Es centos priekšsādātāju kungs tā eleganti formulēt, bet ja man atkal kritizē, tad man jāsaka skaidri. Nu, pirmajā reizē bija tik eleganti, ka es pats arī to nemaz nepamanīju. Okay. So, herzlichen Dank. Liels paldies! Tagad uh, varam pāriet pie piektā darbkārtības punkta - Eiropas kaimiņa attiecība politika. Šis ziņojums ir sadalīts divās daļās, ir divi referenti, tie ir abi līdzreferenti - Austrumu kaimiņa attiecība uh, Zaļšvalska kungs un uh, Dienvidu kaimiņu attiecības pancērīkungs. Mēs uh, varbūt būtu daudz progresīvāk, ja būtu otrādi, ka Zaļais Vaiskungs būtu atbildīgs par mūsu dienvidu kaimiņu valstīm un pancērīkungs par austrumu kaimiņu valstīm. Tad mēs tiešām būtu ļoti eiropeiski, bet, nu, laikam tik tālu vēl neesam tikuši. Un tāpēc Zaļais Vaiska kungs šoreiz vēl um, varēs izteikties par austrumu partnerattiecībām. Jācek, tev vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, mēs uh, esam jau diezgan tālu tikuši. Mums ir vienots viedoklis par to, kas ir kopīgs abās uh, kaimiņa attiecību daļās un kas ir atšķirīgs. Tātad man ir prieks stādīt jums priekšā manu pirmo projektu. Otrakārt, ir svarīgi Eiropas parlamentam uh, uh, ieņemt pozīciju pirms Viļņas samita, jo Eiropas parlamentam ir tā priekšrocība, ka mēs varam varbūt par zināmām lietām runāt atklātāk. Bet mēs arī varam līdz pat pēdējiem brīdim uh, mainīt savu pozīciju, jo mums ir attiecīgas procedūras, un tas būtu jāizmanto pilnībā. Un ņemot vērā, uh, cik dinamisks ir šis process, uh, tiešām lietas vēl var mainīties, un vēl pēdējā brīdī pirms plenārsēdes mēs varēsim uh, grozīt ziņojumu, ja tas būs nepieciešams. Austrumu partnerētiecību valstis, es uh, balstos uz komisijas uh, ziņojumu par sešām no šiem valstīm, bet uh, dažas no valstīm ir uh, tālāk tikušas nekā citas savā ceļā uh, uz asociācijas nolīgumu, un Četras ir pabeigušas sarunas, viens no nolīgumiem varētu tikt eh, parakstīts. Pārējie arī virzās uz priekšu, bet ir jauns fenomens, kas ir parādījies pēc uh, tam, kad es eh, nosūtīju šo ziņojumu projektu deputātiem un uz tūkošanu. Un ir parādies jauns fakts, ko es saucu par trešās puses izdarītu spiedienu uz kaimiņu valstīm proti Krievijas spiediens, tas ir, lai atbaidītu valsti no uh, nolīguma noslēgšanas ar Eiropas Savienību. Un šis aspekts ir ļoti būtisks, uh, īpaši Ukrainas uh, gadījumā. Un ir tā sauktais tirdzniecības karš, ko īsteno Krievija, un to mēs apspriedām afetsēdē pagājušajā nedēļā. Un uh, tas uh, būtu šeit jāiekļauj ar grozījumu starpniecību. Kā jau teicu, šis ir ziņojuma pirmais projekts. Uh, Esmu atbildīgs par pusi no šī ziņojuma. Jūs zināt, ka ziņojumi ir ļoti ierobežoti uh, apjomziņā, un tikai puse no šī ierobežotā daudzuma, protams, nav liela iespēja daudz ko pateikt. Tātad es uh, iekļauju, cik varēju tekstā, bet uh, atlikušie punkti noteikti būs jāiesniedz kā grozījumi. Uh, kolēģi to varēs darīt, eh, ēnu referenti un citi kolēģi, un arī es pats gatavojos iesniegt grozījumus. Man pieeja bija tāda, ka es centos eh, skatīt austrumu kaimiņa attiecību jautājumu kā jautājumu kopumā, un nevis skatīt to eh, attiecībā uz katru valsti jo bieži vien mūsu komitejā tā tiek strādāts, tad, kad ir uh, ziņojumi par katru valsti, un tāpēc es centos izvairīties no detalizētām atsaucēm uz konkrētām valstīm. Centos drīzāk uh, sagatavot tādu visaptverošu un precīzu ziņojumu par kaimiņattiecību situāciju kopumā pirms Viļņas samita. Uh, Paldies uh, pastāvīgajiem referentiem, kas deva savu ieguldījumu un bagātināja manu priekšlikumu, un viņu piezīmes uh, noteikti arī papildinās šo ziņojumu grozījumu fāzē uh, par Azerbaidžānu Ietembaka kungs, Paleckas kungs, Liseka kungs, par Ukrainu Legutko kungs un par Moldovu Vatsonu kungs. Paldies viņiem! Un tā kā ir šie ierobežojumi, tad es ceru, ka arī turpmāk varēšu ar viņiem sadarboties, un tas pats attiecas arī uz ēnu referentiem, ar kuriem uztur kontaktus. Sīveču kungs no sociāldemokrātas kungas, Kovala kungs, Šulca kungs no zaļajiem un Vēbers kungs no Aldes. Kā jau teicu, Process ir ļoti dinamisks, un uh, šis tas vēl mainīsies uh, pirms galīgā balsojuma uh, un pirms lielā fināla viļņā. 14. līdz 16. oktobrī notiks darba seminārs, kuru apstiprināja priekšsēdētājs, un tas būs vēl viens veids, vēl viena iespēja um, uzlabot šo ziņojumu. Protams, es uh, arī labprāt uzklausīšu ieteikumus, kā uzlabot šo um, ziņojumu ne tikai no ēnu referentiem, bet arī no citiem kolēģiem. Centos nerunāt par to, kas ir eh, šajā ziņojumā, jo tas ir ļoti īss un um, visiem pieejams, tas ir jūsu acu priekšā. Un pēdējā vispārīgā piezīme. Un, uh, uh, Eiropas komisija arī sastāda šos nolīgumus, uh, un uh, kaimiņu valsts arī ir ļoti um, iesaistīt šeit Bet vispārējā pozīcija šajā uh, komitejā vienmēr ir bijusi tāda, ka šo ziņojumu sācētu izmantot kā savu instrumentu, lai izdarītu kaut kādu ietekmi. Tātad šī ziņojuma mērķis ir arī um, panākt kaut kādu dinamiku šajā procesā. Un tāpēc mēs tieši pieņemam šo ziņojumu tieši pirms uh, samita. Un uh, gribētu komiteju un tās priekšsādātāju uh, apsveikt ar eh, to, ka, nāk, ka pagājušās nedēļas eh, diskusija par eh, Ukrainu deva zināmu ietekmi arī uz visu šo procesu. Tagad runāju par Ukrainu, bet ir arī citās valstīs līdzīga dinamika, un paldies visiem. Pants Ērīkungs, lūdzu. Grācija, prezidenta. Paldies, priekšsēdētāji. gribu pateikties līdzreferentam. Un piekrītu vispārīgajai pieejai e, šim pirmajam ziņojuma ieskicējumam. Tāpat arī jānorāda, ka vietas trūkuma dēļ mēs nevaram pārāk izvērsties runājot par atsevišķu valstu situāciju, bet divus gadus pēc tam, kad ir pieņemta Eiropas kaimiņa jauna kaimiņa attiecība politika, ir as pozitīvi aspekti sadarbības ziņā, un daudzas partnervalstis vēlas stiprināt savas attiecības ar Eiropas Savienību. 2012. un 2013. gadā mēs varam tomēr norādīt eh, grūtos sociāla-ekonomiskos apstākļus dienvidu valstīs. Pilsoniskās sabiedrības balss ir aizvien vairāk dzirdama, un notikušās pārmaiņas nebūtu nav lineāras, mēs redzam, kādas ir tam sekas, un pastāv vēl vairākas problēmas, kas būtu risināmas ar lielu stingrību, runājot par brīvi, tiesībām, brīvībām, konstitucionāliem reformām, kuras ir pārāk lēnas un pretrunīgas. Lielākā daļa valstu saskaras ar politiskās pārejas periodu, un pilsoniskās sabiedrības dinamisms ir jo svarīgāks, lai varētu atbalstīt demokrātiju un labu sabiedrības pārvaldību. Gribu sacīt, ka sākot šo ziņojumu bija jābalstās uz domu, ka runājot par dienvidu kaimiņa attiecībām, situācija nepārtraukt attīstās, ir nepārtrauktas pārmaiņas, tas ir jāņem vērā. Notikumi Sīrijā un Ēģiptē ir ļoti būtiski šajā sakarā, un tāpēc divas piezīmes no manas puses attiecībā uz to, kāds būs mūsu lēmums par rezolūciju šo divu valstu sakarā. Ēģiptes sakarā pēc vēl apsvērsuma sakarunātājs pēc Morsī uh, atcelšanas mums ir jāturpina turpināt izdarīt ie, ja, iztenot mūsu ietekmi, lai eģiptieši varētu izvēlēties savu pārvaldītāju. Un šajā demokrātisko pārmaiņu procesā situācija ir jākontrolē. Eiropas Savienībai ir jābūt protagonistei, piemērojot tādu politiku, kas atbalstītu konstitucionālos procesus Par vēlēšanām runājot un runājot par ekonomiskām un finanšu investīcijām, lai dotu iespēju valstī izkļūt no smagās krīzes. Šie trīs punkti pilnīgi e, skaidri ir saistām ar otro e, savstarpēji saistītu. Runājot tālāk par Sīriju. Mums ir jādod, jārod iespēja, kā mēs varam definēt jautājumus. Mums Varbūt skaidrāk būtu jārunā, bet Sīrijas karš ir tāds, ko neviens nevēlas, un ja tāds notiks, tad tas būs neizbēgams, un mēs nezinām, kāda veida karš tas būs. Jānorāda, ka uz Eiropas eh, publiskās skatos tas parādās aizvien vairāk, Un jānorāda arī, ka jau pietiek ar Britu parlamenta val, eh, balsojumu, lai mēs saprastu, kāda noskaņa ir Eiropā. Mēs saprotam, ka militāra intervence neko neatrisinās, bet tikai pasliktinās situāciju. Būtu nu, nozīmīgi meklēt politisku risinājumu, izmantojot eh, laiku, kas ir atlicis līdz eh, Amerikas kongresa sanākšanai lai varētu uh, izdarīt spiedienu uz, sadaba, uz Asāda režīmam draudzīgajām valstīm, it īpaši uz Krieviju, un domāt par ceļu karti, kā izskrūt no pilsoņu kara. Lūk, eh, par šīm divām valstīm es izteicos, jo tā kā mēs runājam par Eiropas kaimiņatiecību politiku, mēs nevaram veidot uh, birokrātisku ziņojumu. Ir atsevišķi jautājumi, kur e, runātājam ir jāpauž politisks viedoklis. Ziņojumā es gribēju pasvītrot vairākus punktus. Pirmkārt, to faktu, ka parlaments ir jā. Ja tuvi eh, piesaista kaimiņattiecību politikai ar nepārtrauktas informācijas palīdzību, ar iesaistīšanos dažādos taskfors, kuriem vajadzētu eh, sniegt redzamus taustāmus rezultātus. Tāpat arī, es domāju, ir liederīgi paredzēt Eiropas deputātiem iespēju būt par novērotājiem cilvēktiesību apakškomitejā. Šajā sakarā gribu atgādināt kaut ko ļoti būtisku demokrātiskās pārmaiņās. Politiskajām partijām ir jāturpina saņemt eh, mūsu atbalsts. Un ir jādomā par patiesu kaimiņattiecību politiku gan parakstot skaidrus eh, līgumus, gan runājot par eh, reģionālās politikas eh, projektiem, par integrācijas procesu veicināšanu reģionālā līmenī, veicinot personu, preču un kapitāla pārvietošanos. Ņemot vērā to, ka ziņojums ir ļoti īss, Atsevišķi punkti būs jāaptver ar grozījumu palīdzību konkrēti par sociālo taisnīgumu, runājot, lai šīs valstis varētu atgūt diktatoru salaupīto, un ir nepieciešams paturēt pretē, e, prātā Eiropas Savienības politisko iesaistīšanos šajos procesos. Ziņojuma mērķim ir jābūt panākt to, lai Eiropas parlaments nepieņem vienkārši rezolūciju, kas būtu spriedums par kaimiņu attiecību politiku, bet lai šīs diskusijas kļūtu dinamiskākas un lai Eiropas parlaments būtu protagonisks un strādāt ar nākotnes programmām šajā sakarā. Ar jūsu atļauju domāju, ka to var iekļaut Eiropas ārpolitikā, jo par to šeit ir runa. Bet, protams, Tieši tāpat kā līdzreferents esmu jūsu rīcībā, lai uzklausītu jūsu viedokļus un iekļautu to, kas iespējams vēl pietrūkst. Paldies! Dziękuję bardzo. E, chciałem... Liels paldies! Priekšsēdētāji, es gribētu atgādināt kolēģiem, kā tuvojas trešais Eiropas partnerības samits. Es koncentrēšos arī savā uzstāšanās reizē uz Eiropas uh, austrumu partnerību. Pēdējos gados austrumu partnerība uh, veidojās ļoti intensīvi, un uh, visas austrumu partnerības valstis tajā piedalījās izņemot Baltkrieviju. Eironest strādāja ļoti intensīvi un tas uzskaitīja uh, visus uh, pozitīvos un arī negatīvos partnerības aspektus. Uh, mūsu pamatprincips ir uh, piedāvāt vairāk un saņemt vairāk. To mēs piemērojam, veidojot asociācijas nolīgumus. Ir jau valstis, kur šie nolīgumi ir sagatavoti parakstīšanai, bet ir arī tādas valstis, kas nemaz nav interesētas slēgt asociācijas vai brīvās tirdzniecības nolīgumus. Tātad mūsu princips ir tās valstis, kas piedāvā vairāk, var arī saņemt vairāk kas nevēlas neko darīt, tas neko arī nesaņem. Mēs konstatējam, ka daž, dažas valstis ļoti apmierinoši strādā, citas nedara neko. Eiropas Savienībai vajadzētu sniegt skaidru vēstījumu, uzsverot, ka partnerattiecību politika ir veiksmīga. Un uh, pat ja ir zināmas nepilnības, tomēr pašlaik situācija ir labāka nekā pirms diviem gadiem. Grūti pateikt, vai glāze ir pustukša vai puspilna. Šo to esam sasnieguši. Bet neesam atrisinājuši esošos reģionālos un teritoriālos konfliktus ziņojumā ir vēl kāds jauns elements, proti fakts, ka Krievija, Krievijas lācis, nu ir pamodies. Un, protams, Krievijas lācis nekad nebija snaudis, bet tagad tas arī rūts, un to izjūt austrumu partneri. Tāpēc eh, tas, ko teica Sāraša Volska kungs, uh, ir jo īpaši relevants. Mēs nevaram pieņemt to, kas ir pateikts par Grūziju. Mēs nevaram šeit uh, kādas valstis nosodīt, tā nav mūsu loma. Mūsu loma būtu veicināt uh, Uh, labo politiku kaimiņa attiecību valstīs. Un tas, kas šeit uzrakstīts par Ukrainu, būtu jāpapildina. Jāpiedāvā arī uh, papildu stimulus. Mēs par to diskutējām arī pagājušo nedēļu. Ziņojumā ir daudz pozitīvu aspektu. Uh, tas bija par pirmo daļu, bet tagad pievēršoties dienvidu partnerībai. Es neticu, ka tam, ka būtu jāatdala austrumu partnerība no dienvidu partnerības. Mums vajadzētu veidot vienu kaimiņu attiecību politiku ar vienādiem priekšnosacījumiem. Protams, jāpaliek arī realistiem. Mēs daudz cerējām uh, attiecībā uz demokrātijas un brīvību attīstību, bet šīs cerības nav piepildījušas. Nēsmu pārliecināts, ka mums vajadzētu šeit atkārtot to, ko mēs pateicām jau pirms diviem gadiem. Paldies! Tankā, Paldies priekšstādātāji! Šis rezolūcijas projekts uh, bija pieprasījis 2012. gadā. Mums bija arī vairāki citi ziņojumi kaimiņu politikas jomā. Mēs eh, diskutējām par eh, ļoti detalizētiem ziņojumiem, kas bija veltīti atsevišķajām valstīm. Tāpēc, eh, neskatoties uz to, ko teica abi referenti, gribu jautāt, kāda ir pievienotā vērtība šim ziņojuma projektam? Vai tas mūs patiešām virzīs uz priekšu? Pieminēšu trīs lietas, Pirmkārt, austrumu partnerības politikā šeit e, ļoti maz ir pateikts par atsevišķiem valstīm. Būtībā nekas te nav pateikts. Un pat, ja e, šīs valstis e, arī izpildītu tās prasības, kuras mēs izvirzam austrumu partnerības politikai, tad tomēr tas galvenais būtu uh, Uh, motivēt šīs valstis. Otrkārt, konkrētie komentāri par atsevišķiem valstīm būtu jāprecizē, pareizi jāatspoguļo situācija ar uh, partnerības politiku, ja tīpaši austrumu partnerība nav pareizi šeit atspoguļota. Referenti norāda, ka attīstība ir lēna, ka komisija nepārbauda, kā tiek īstenotas programmas, tiek norādīts, ka partnerības eh, valstis nevēlas rīkoties tā, kā mēs sagaidām. Tiek izteikta kritika, bet netiek runāts par neveiksmu iemesliem, kāpēc tas tā ir. Mums eh, nepietiek ar to, ka mēs konstatējam, ka, lūk, kaimiņa attiecības nefunkcionē. Uh, mums uh, vajadzētu ne tikai izvirzīt kaut kādus kritērijus, uh, saskaņā ar kuriem izvērtēt veiksmi vai neveiksmi, mums vienkārši jāpārveido kaimiņu attiecību politika. Un treškārt, bet kāda tad ir problēma ar kaimiņu attiecību politiku? Sestajā punktā ir pateikts, ka valstīm, partnerības valstīm vajadzētu uh, reāli izvērtēt situāciju un atzīt savas nepilnības. Piektajā punktā runāja par to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu uh, aicināt šīs partnerības valstis un šo valstu pilsoņus aktīvāk iesaistīties un transformēt savas valstis, bet tas taču nav realistiski. Ja mēs vēlamies uh, dinamiskāku kaimiņu attiecību politiku, tad vajadzētu jautāt, vai nebūtu labāk un pareizāk šajā ziņojumā pievērsties tam, ko mēs, Eiropas parlaments, sagaidām no eh, kaimiņu attiecību politikas, ko mēs pieprasām no komisijas un padomes pirms Viļņa samita, ko mēs vēlamies panākt un ko mēs vērtēsim par panākumu partnerības politikā. Un visbeidzot, par to, vai šīs strateģiskais izaicinājums Krievija šeit nebūtu jāformulē labāk. Varbūt mums vajadzētu arī vienkārši formulēt to, kam jānotiek, ja šīs demokrātiskās pārmaiņas neizdodas tik ātri, kā mēs vēlētos. Tāpat, kā es teicu, mums jānosaka uh, kam jānotiek, lai Viļņas samits kļūtu par progresu, par soli uz priekšu kaimiņa attiecību politikā. Paldies! Merci, euh, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, gribēju pateikties kolēģiem Pacerīnu un Voļskim par paveikto darbu par paveikto darbu pie šīs rezolūcijas. Un mēs sadarbībā ar kolēģiem varējām redzēt dažādus skatījumus uz Eiropas kaimiņa attiecību politiku. Vispirms daži vārdi par priekšsēdētāju paziņojumu, kā mēs skatīsim Sīrijas un Ēģiptes jautājumu. Domāju, ka nevajadzētu šos punktus eh, pazudināt eh, debatēs par kaimiņa attiecībām un ir jāorganizē atsevišķas debatas, ņemot vērā to, cik situācija ir nopietna. Un tagad dažas piezīmes par kolēģu darbu. Vispirms tehnisks jautājums par e, trim pēdējiem e, e, punktiem, kas nav iekļaut apsvērumos. Tālākam domāju, ka vajadzētu domāt par kaimiņa attiecībām vairāk nekā tikai austrumu kaimiņa attiecībām un par mērķiem, kas tiek nosprausti un ietvars, kādā mēs tam sekojam. Runājot tālāk par 16. punktu, vajadzētu pievienot uh, servisa iedzienu un uh, ņemt vērā to, kas ir panākts sadarbībā ar šīm valstīm uh, - Alžīriju, Maroku. Tālāk par 19. punktu Alžīrijas sakarā. Alžīrija ir paudusi interesētību tehnoloģiju transferā vairāk nekā vienkārši finansiālā atbalstā, un to vajadzētu virzīt. Uh, Eh, cilvēktiesību jautājumiem un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai, bet piedāvāt vairāk citas eh, iespējas, kā piemēram sadraudzības pilsētu veidošanu un noslēgšanu ar Libānu. Vajadzētu 30. punktā eh, pievienot rindu pār Sīrijas bēgļu pārvaldību. Tieši tāpat kā Jordānija, arī Lībija uzņem visvairāk Sīrijas bēgļus, un vajadzētu šīs abas valstis pieminēt. Paldies! Uh, you, my... Paldies, priekšsēdētāji, apsveicu Sairu Švalski un Pancēri kungu. Es biju. Es, eh, savā laikā ziņojums, kad eh, tika gatavots eh, referents, kad tika gatavots viens ziņojums par austrumu dienvidu dimensiju, un es ļoti labi pārzinu šos apgabalus. Es varētu piekrist goja kolēģim Šulcam, ka viens izmērs dar viciem, lai ab, šeit nedarbosies, un mēs nevaram runāt par to, iekļaujot tādas valsts kā Alžīriju, Māroku, Armēniju, un es jau to sācīju pirms gadiem desmit, kad šī politika formulēta pirmoreiz, un mans viedoklis nav mainījies. Mana ECR grupa atbalsta progresu austrumu partneru attiecībās, Tomēr Viļņas samitā no, paredzētā Ukrai, līguma parakstīšana ar Ukrainu, neņemot vērā Timošenko lietas attīstību vai arī neparakstīšana, kā mēs saprotam, nebūtu piemērota. Tomēr mēs līdzīgu paketu atbalstam arī e, Grūzijas, Moldovas, Armēnijas sakarā. Armē, uz Armēniju tiek izdarīts ārkārtīgi liels e, spiediens no Krievijas, e, un Krievija uzskata ikviena Eiropeiska kustība šai valstī ir pret Krievijas interesēm. Mēs esam pret to. Tās ir suverēnas nācijas, un mums ir jāņem vērā viņu ilglaicīgie centieni. Mums jāapzinās, ka arī Armēnija vēlas šādu nolīgumu parakstīt neatkarīgi no Maskavas gribas. Tālāk par dienvidu kaimiņa attiecībām. Ceturtais paragrāfs atkal ir viens izmērs dar visiem runājot par pilnīgu vīzu liberalizāciju. Mēs nevaram to um, visai atbalstīt. Manā valstī, piemēram, kur imigrācijas jautājums ir politiski ar augstu prioritāti un domāju, ka mums šādu jautājumu ļoti grūti būs politiski pārdot. Par Ēģipti runājot, nav pieminēta kristiešu koptu kopienas vajāšana Izrēlā. Eh, manuprāt, šis punkts ir pārāk naidīgs. Šeit ir runa par bērnu arbitrāru arestēšanu. Tie 17 gadīgi jaunieši, kuri apdraud eh, izraēliešu karavīru dzīvības, tāpēc būsim līdzsvarotāk šajā uh, sakarā, uzlūkojot Palestīnas sadaļu, kur nekur kurā nav norādīti cilvēktiesību pārkāpumi no Hamas puses Gazai. Es gribētu, lai šeit būtu kāds līdzsvars panākts Marokā. Un esmu referents par Sahelu jautājumiem, par Rietumu Sahāru. Vai jūsuprāt, e, tā ir pietiekami norādīta, jo Sahel ir lielāks reģions tikai nekā Rietum Sakāra, un mēs arī iestieksim dažus grozījumus par manis jau pieminētajiem. Paldies! Kolēģi Tanok, es gribētu uh, norādīt, ka Maroka uh, nepieder uh, Sahelas valstīm, cik man zināms. Tagad uh, Neicas kundze, lūdzu. Uh, Paldies. Es ceru, kolēģi, ka jūs visi pavadījāt labu vasaru, ka jums bija iespēja atpūsties un tagad visi gatavi ar svaigiem spēkiem ķerties klāt darbam. Es izteikšu tagad dažas piezīmes uh, par šo ziņojumu. Uh, apsveicu abus referentus ar tā sagatavošanu. Kolēģe Renāta Vēbere gatavo vairākus grozējumus, tie atspoguļo jaunākos notikumus Ukrainā, Eģipte un arī Sīrijā. Viņa izteiksies arī ar samazinājumiem budžeta līnijā nākamajā finanšu satvarā, jo Mēs eh, paredzam ar šajā budžeta sadaļu eh, atbalstīt eh, demokrātijas veicināšanu kaimiņu attiecību valstīs, un viņa uzskata, ka nevajadzētu pieļaut šos samazinājumus. Būs arī uh, konkrēti norādījumi par uh, bēgļu un patvēruma meklētāju situāciju uh, saskaņā ar Sīrijas notikumiem. Tāpat būs arī daži grozījumi par Moldovu. Ja ļausiet vēl izteikt personīgu komentāru, tad teikšu, ka, manuprāt, vajadzētu pašiem sev pajautāt pilnīgi godīgi. Vai mēs varam demokrātiju uh, valstīs attīstīt, inicējot naudu. Manuprāt, situācija realitātē ir daudz sarežģītāka. Ne tikai dienvidu partnerības valstīs, bet arī austrumu partnerības valstīs. Ēģiptē es redzēju, ka mēs izveidojām tad tur īpašo komiteju, un Es redzēju, ka Ēģiptes mēdī, eh, masu mēdī eh, nemaz uh, nepievēršas uh, naudas līdzekļu uh, saņemšanas priekšnosacījumiem. Tāpēc cilvēki nemaz tur nesaprot, ka šis finansējums ir saistīts ar kaut kādiem priekšnosacījumiem. Un jautājumi, kas būtu jāuzdod pašiem par Ēģipti, būtu pat uh, būtiskāki nekā par citām valstīm. Runa nav tikai par kaimiņu attiecību politiku. Tā diez vai būs tā, kas ļaus mums uzlabot situāciju šajā valstī. Paldies! Their... Paldies abiem referentiem. Gribu ļoti īsi teikt, ka C un D apsvērumu punktos vajadzētu tekstu vēl pielabot. Man nepateik šeit izmantotais formulējums. Arī atsauce uz to ka Ei, Eiropas, tad austrumu partnerības valstis nedemonstrē tādu um, eiropeisku noskaņojumu, tad tas vienkārši nepareizi formulēts. Bet es domāju, tātad, ka mums vajadzētu tekstu šeit pieslīpēt un veidot to piesardzīgāk. Tad tālāk par Azerbaidžānu. Domāju, ka teksts arī jāuzlabo, jāpievērš uzmanība cilvēku uh, um, tiesību uh, observatorijas ziņojuma, kas šodien ir publiskots un kas atspēko mītu, ka Azerbaidžāna ir valsts ceļā uz demokrātiju. Tas tā nav. Bet uh, būtībā tas ir tas pats kā ar Angolu. Uh, bet uh, Kad mēs runājam šeit par naftu un cilvēktiesībām, tad situācija ir diezgan aizdomīga. Par Gruziju. Vajadzētu uzsvērt, ka reformas ir nepieciešamas, kā arī um, tiesiskums pilnībā jāizteno. Krimināla vajāšanas sistēmā ir jābūt neatkarīgai un objektīvai. Es pati piedalījos uh, uh, delegācijas ceļojumā ar Danžānu kungu, un mēs tikāmies pirms mēneša ar uh, Gruzijas premjerministru, uh, kas. Un uh, mēs uh, redzam, kāda ir situācija. Protams, Krievija un Grūzija nespēlē vienā līmenī, Un katrā gadījumā mums šeit ir jāpiemina visi šie reformu aspekti tekstā par Grūziju. Pie Ukrainas teksta. Jā, protams, šeit arī Krievijas aspekti jāizceļ dienvidu kaimiņu valstis, tad šajā sadaļā mums vajadzētu rīkoties piesardzīgi un saprātīgi, nevajadzētu runāt par vīzu liberalizācijas nolīgumiem tur, kur mēs zinām, ka tie nav reāli. Protams, vīzu atvieglojumi ir viena lieta, mēs vēlamies atvieglot vīzu piešķiršanas procesu, lai cilvēki varētu vieglāk ceļot, mums ir jāveicina šo valstu kapacitātes, bet uh, pašlaik izmantotais vispārīgais formulējums ir nerealistisks un varētu uh, izraisīt nepamatotas cerības. Tad uh, tālāk uh, par ārējā uh, dienesta iespējamām rīcībām eh, šajās valstīs, tad vajadzētu uz to atsaukties, un tas būtu ļoti svarīgi. Alžīrija un Maroka. Bet šeit runa ir par teritoriālajiem izaicinājumiem. Tad varbūt jārunā par strīdiem vai kaut ko tam līdzīgu. Lūk, tie ir svarīgākie elementi. Bet, piemēram, 35. punktā, kur runa par situāciju Sahelā, tad daži no mums uh, nesen pabijuši šajā reģionā, un mūsu secinājumi bija tādi, ka tagad būtu īstais laiks Eiropas Savienībai stiprāk iesaistīties šī konflikta risināšanā. Mums jāpieprasa, lai tas beidzot tiktu atrisināts. Tas būtu uh, arī ekonomiski svarīgi visām šīm valstīm tā ka mums nevajadzētu izvairīties no sarežģītiem jautājumiem. Tieši pretēji mums jāspiež uz jautājumu risināšanu. Un tad vēl par Ēģipti. Nu, mums vienkārši lietas jāsauc vārdā. Tik tiešām noticis uh, valsts apvērsums. Un runa nav tikai par pieļautām kļūdām. Nē, uh, jānosauc vārdā tas, kas tur ir noticis, uh, jāpiesauc tie noziegumi, par kuriem ir jāsoda atbildīgie. Eh, demokrātija Ēģiptē ir eh, kompromitēta, un tas skaidri būtu jāpasaka. Jā, tika pieminēta eh, finansējuma kondicionalitāte. Tas ir pilnīgi pareizi. Bet runa nav tikai par finansiālo palīdzību, jāsniedz skaidrs politisks vēstījums. Un mums, parlamentam, vajadzētu izteikties pilnīgi skaidri. Un visbeidzot par Sīriju. Nē, atvainojiet par Lībiju. Piekrītu tekstam, kas ir šeit, bet, manuprāt, vajadzētu uh, runāt šeit nevis par demokrātisko reformu turpināšanu, bet pātrināšanu vai īstenošanu. Un visbeidzot par Sīriju. Vajadzētu uh, šeit piesaukt šo uh, neseno uzbrukumu ar ķimiskajiem ieročiem. Uh, starptiskajai kopienai vajadzētu rīkoties Un Sīrijas eh, konflikts ir tiešām ļoti nopietnas. Sīrijas iedzīvotāji cīnās par savu brīvību. Paldies! Jūs runājāt jau septiņas minūtes, bet mums ir tik daudz citu runātāju. Tagad uh, Lučikovas kundze, ja es pareizi to izrunāju. You tell my me how your name, my is pronounced. My name is Marusia Lup Marusia Lupcheva. Lupcheva. Paldies priekšsādātāji. Arī es gribētu pateikties eh, abiem referentiem. Viņi sagatavoja visai plašu analīzi. Uh, par Eiropas Savienības kaimiņu attiecību politiku. Ziņojumā ir pieminēti daudzi svarīgi aspekti uh, austrum uh, partnerības un dienu partnerības jomā. Mums, protams, ir ļoti svarīgas dienvidu kaimiņu valstis. Ziņojumā ir pieminētas arī vairākas problēmas, Tik tiešām vairākās valstīs problēmas reāli pastāv. Un tāpēc ir tik svarīgi, lai mūsu teksts būtu labi līdzsvarots, lai mēs nesasniegtu tieši pretējo tam, ko vēlamies. Tāpēc es teiktu, ka runājot par konkrētajiem reģioniem, vajadzētu labi līdzsvarot mūsu nostāju, lai nevienas valsts intereses uh, netiktu negatīvi skartas. Tāpat ļoti svarīgi būtu pareizi tekstu formulēt, formulēt to ļoti piesardzīgi, piemēram, par šeit paredzētiem procesiem, par politiku veidošanu. Jārunā pareizi un piesardzīgi. Mēs konstatējam, ka šķiet arī uh, dažādos tulkojumos atšķiras teksts. Un tagad konkrētāk par Ukrainu. Mums vajadzētu izteikties šeit piesardzīgāk, neitrālāk Protams, jāatceras arī, ka politiķi šajā valstī ļoti bieži mainās. Bet mums būtu svarīgi izveidot ilgtspējīgu partnerības politiku arī ar Krieviju. Un ja mēs definējam kritērijus Ukrainai, tad tos pašus kritērijus vajadzētu pie, piemērot arī citām valstīm. Tāpēc šeit, piemēram, uh, nepareizi būtu runāt par selektīvo tiesiskumu. Vajadzētu to formulēt neitrālāk. Nu, protams, mums jāņem vērā Krievijas nostāja. Paldies! Hvala gospodine predsjedniče. Evo prošloga tjedna kad smo raspravljali o situaciji u Siriji, u Egiptu, kolēģa spomenulo i pitanje. Paldies, priekšsādātāji. Pagājušajā nedēļā, kad mēs apspriedām Sīriju un Ēģipti, daudz runāja par kristiešu vajāšanu, jo īpaši Ēģiptē, un prasīja Eiropas Savienībai ieņemt aktīvāku pozīciju. Man šķita, ka visi bija viensprātis. Ārējā darbības dienesta ģenerālsekretārs arī minēja, ka viņš eh, ir par šādu rīcību, bet 22. pantā ir atsauce uz eh, Eiropas eh, darbības prioritātēm Ēģiptē, bet tas šeit nav, šeit nav šāds atsaucis, un kā jau Tana kungs minēja, nekur nav nekādas atsaucis par uh, kristiešu vajāšanu un nodokli baznīcām. Un tieši tāpēc, manuprāt, mums vajadzētu minēt, ka tas ir viens no jautājumiem, kam ir jābūt eh, Eiropas darbības prioritātei eh, rīkojoties Eģiptē. Paldies! Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pateikties abiem kolēģiem, Sejušvosku kungam un eh, Pancerī kungam par ļoti labu pirmo Uh, projektu. Tur ir uh, ietverts viens no svarīgākajiem Eiropas ārpolitikas aspektiem, proti kaimiņa attiecību politika. Un šis ziņojums tiek uh, sagatavots, tātad rezolūcijas tiek sagatavota um, laikā, kad uh, ir eh, ļoti neskaidra situācija mūsu kaimiņu valstīs. Es esmu no eh, Horvātijas, kas ir gan Slāvu, gan Vidusjūras valsts. Eh, gribētu pateikt, ka abas šīs kaimiņu attiecību zonas, tātad šie reģioni mums ir svarīgi, gan politiski, gan ekonomiski, un tāpēc mums ir jāizvēlas visaptveroša pieeja abiem šiem kaimiņu valstu reģioniem. Mums ir jābūt uh, labām politiskajām un tirzniecības attiecībām ar visām kaimiņu valstīm. Gribētu uh, kaut ko pateikt par mūsu austrumu kaimiņu valstīm. Jā, uh, ir jāmin arī šo valstu vēlmi iestāties Eiropas Savienībā, un uh, dažām valstīm varbūt būs lielākas ambīcijas tuvākajos gados, un vajadzēs izmantot atšķirīgu pieeju tuvojas viņas samits, un ir ļoti svarīgi, lai šī tikšanās būtu veiksmīga. Tai vajadzētu kalpot, lai uh, tiktu uh, pieņemti vairāk asociācijas nolīgumi, un bez uh, šīs institucionālās infrastruktūras, kas var konstatēt izmaiņas, valstīs, ar kurām tiek noslēgts nolīgums, mēs nevarēsim veiksmīgi veidot attiecības ar valstīm, kas mums ir ļoti svarīgas. Es domāju, ka Ukrainai ir jāizvēlas īpaša pieeja. Mēs redzam, kas notiek attiecībās ar Krieviju. Tirzniecības jomā mēs redzam, cik jūtīgs ir šis brīdis politiski. Uh, kas attiecas uz uh, rezolūciju par uh, dienvidu kaimiņu valstīm, es domāju, ka uh, turpmākajās nedēļās mums noteikti būs vēl jālabo formulējumi par, piemēram, par Sīriju, jo īpaši pēc šiem pēdējiem uzbrukumiem un arī par Ēģiptu noteikti mums formulējumi būs jāmaina, būs vajadzīgi dažādi grozījumi šajā tekstā. Un tomēr es domāju, ka šeit šis tas arī pietrūkst. Uh, un tas ir daudzpusējais politiskais aspekts ar vidusjūras kaimiņu valstīm. Pirms vairākiem gadiem darbību uzsāka Vidusjūras Savienība. Diemžēl kopš 2009. gada un miera procesa bloķēšanas um, tuvijos austrumos nav bijušas sanāksmes uh, izpildvaras līmenī, un tas te tiešām pietrūkst, jo, ja mēs runājam par vidus jūras reģionu, mēs patiesībā neesam tikušies ar mūsu partneriem no reģiona pēdējos gados, un tas ir jāņem vērā. Tātad pakāpeniski būtu jāatdzīvina uh, vidus jūras savienība, un tas varētu veicināt eh, šī procesa pozitīvu dinamiku. Protams, tas nenotiks eh, vienas dienas laikā, bet tas varētu arī eh, ietekmēt procesus šajās valstīs, vidusjūras reģionā. Paldies! Habe... Priekšsādātāja kungs, man ļoti patika jūsu sākotnējā piezīme par to, ka vajadzētu apmainīt vietām abus referentus, un es domāju, ka mūsu referenti tāpat lieliski paveikt savu darbu, bet es gribētu iet tālāk Man šķiet problemātiski tas, eh, un to, protams, vairs nevarēs mainīt, bet ka mēs austrumu partnerību un uh, dienvidu partnerību skatām vienā ziņojumā, Ukrainā nebu, nevarēs saprast to, kāpēc viņi tiek sajaukti ar Sīriju vienā katlā. Tās nav Eiropas valstis, un jau komisārs Ferrero Valners laikā es cīnījos par to, lai kaimiņa attiecību partnerības politika tiku sadalīta austrumu un dienvidu uh, daļās. Un tas bija Čehijas prezidentūras laikā, kad tas arī notika. Toreiz Firs Schwarzenbergs uzņēmās šādu iniciatīvu, un esmu ļoti pateicīgs, ka tas šodien tiek skatīts uh, atsevišķi. Un uh, vēl problemātiskāks tas kļūst, uh, kad redzam, kādas ir krīzes, tiem ir Kaukās, uh, Sīrija un viss, kas ir pa vidu. Uh, un arī ir uh, strīdi par vīzu politiku, un es nevaru nemaz iedomāties, kā uh, Ukrainas vīzu politikas jautājumu var skatīt vienā abas vilcienā ar vīzu politiku saistībā ar Ēģiptu vai Sīriju. Tātad es uzskatu, ka šeit ir problēma, bet to mēs vairs nevarēsim vairs grozīt. Es domāju, ka mums vajadzētu uzlikt šeit uh, daudz uh, uh, lielākus akcentus, bet tā laika nav daudz un tāpēc neko nevar par to pateikt. Bet uh, tāpat kā citi, es domāju, ka uh, līdz Viļņas uh, samitam mums ir uh, konkrētāk jāizstrādā šis teksts, jāpaturprātā cilvēktiesību dimensija, bet no otras puses. Uh, Putina uh, mēģinājumi dominēt uh, un uzspiest savu varu uh, Ukrainai, uh, runājot par asociācijas nolīgumu parakstīšanu, par to vajadzētu daudz konkrētāk runāt. Manuprāt, ir svarīgi arī tas, lai mēs Dienvidu Kaukāza iesaldētos konfliktus šeit uh, skatītu. Te es neko par to neredzu. Ukrainā tas ir ļoti svarīgs jautājums, bet, protams, arī Armēnijas un Azerbaidžāns jautājumos Kalnu Karabahu mēs nevaram izslēgt tas ir uh, problēma loks, kas uh, ar vienpusēju soļu uh, starpniecību var kļūt ļoti aktuāls. Un tas var ietekmēt arī Eiropas Savienības uh, enerģētikas ārpolitiku, un tātad šeit Armēnija un Azerbaidžāna uh, būtu jāskata līdzvērtīgāk, runājot par iekšpolitisko situāciju, un īsi, bet ļoti skaidri vajadzētu skatīt arī divpusējo problemātiku, īpaši Kalnu Karabahs gadījumu un tā uh, starptautisko tiesību dimensiju. Noslēgumā gribētu pievienoties Plenkoviču kungam. Es tiešām arī uzskatu, ka ir eh, steidzami nepieciešams atdzīvināt vidusjūras savienību, kas eh, tā īsti nemaz eh, neiedzīvinājās, un šodien mēs tiešām sāpīgi jūtam, ka mums trūkst šis instruments. Un šajā te daļā par dienvidu kaimiņu politiku vajadzētu uh, runāt par um, šo uh, um, attiecību iedzīvināšanu, par vidusjūras savienības iedzīvināšanu. Tās būtu manas piezīmes par šo tiešām ļoti labi sastādīto ziņojumu. Īsā tekstā tiek uh, apskatīta puspasauli, bet, uh, kā jau minēju, daudz kas vēl ir jāprecizē. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Neatkārtošu iepriekš sacīto, bet man bija dažas piezīmes. Pirmkārt, Voļska kungs um, nodevēja to par trešās puses um, uzvedību. Esmu priecīgs, ka Voļska kungs pamanīja trešās uh, puses uzvešanos, jo, ja jūs atcerēsieties, tā bija mana grupa sociāla demokrāti. Un Mēs e, vienmēr neatkāpāmies no šīs trešās puses uzvedības, un tāpēc nu jau gadu, vairāk nekā gadu esam mēģinājuši, un arī turpmāk mēģināsim rast konstruktīvus risinājumus tam, ko mēs saucam par selektīvu tiesvedību e, Timošenko lietai citiem, jo mēs e, nekad neesam izlaiduši no redzes loka uh, stratēģisko uh, uh, kopainu kas ir ļoti nozīmīgi Ukrainas Moldavas citos gadījumos, tāpēc esmu gandrīz, ka Voļska kungs arī ir pamanījis trešās puses uzvedību šajā gadījumā. Bet tas, ko es gribēju pateikt, mēs atbalstām to, un es domāju, ka mums visām politiskajām grupām ir jāstrādā ņemot vērā šo strateģisko kopājumu. No lai mēs konstruktīvi meklētu risinājumus, vai tā būtu Ukraina, vai tā būtu Grūzija, vai citas valstis. Runājot par Ukrainu un Grūziju, man negribētos abas valstis nostādīt vienā, tā, vienā līmenī ar tā saucamo selektīvo justīciju un premjeriem bijušajiem, kas atrodas ieslodzījumā. Es domāju, ka tas neapraksta situāciju. Tas nenozīmē, ka mēs nevēlamies redzēt cilvēktiesības, demokrātiju, dalību vēlēšanās, bet ziņojumā pietrūksta. E, vismaz pieminēšana cīņai pret korupciju. Korupcija ir nozīmīga problēma visās šajās valstīs. Un iemesls, kāpēc atsevišķas personas ir cietumā, ir saistāms ar korupciju, tāpēc nepievērsim acis uz to. Pieminēsim korupciju, tāpat arī es gribētu e, iekļaut ekonomisko integrāciju gan austrumu partnerattiecībās, bet kā arī ekonomisko integrāciju starp kaim, e, kaim, e, austrumu kaimiņu attiecību valstīm, reģionālo sadarbību. Poseutkungs pieminēja iesaldētos konfliktus, es domāju, arī mums būtu jāpiemintie. Tas pats, manuprāt, attiektos arī uz dienvidu kaimiņa attiecībām, un mums vajadzētu uzsvaru likt uz Magrebu valstīm, jo, ja pastāv iespēja dienvidu kaimiņu valstīs gūt panākumus, lai varētu atrisināt pastāvošās problēmas, piemēram, starp Alžīriju un Maroku, Magreba valstīs, eh, un tādējādi nevajadzētu izlaist no redzesloka reģionālo sadarbību. Paldies! Ļoti īsa priekšsēdētāji. Viens jautājums, kas neparādās eh, šajā ziņojumā, bet varbūt nākamajā varētu pievērsties tādai kopējai sistemātikai. Šajā ziņojumā ļoti laba ir sadaļa par uh, dienvidu, uh, dienvidu partnerību. Te ir norādīts, uh, ko mēs sagaidām no šīm valstīm, un arī tiek pateikts, ko mēs no sevis sagaidām, vai arī no Eiropas komisijas. Austrumu partnerības sadaļā mums ir divas lielas rindkopas sākumā, kur ir tā ļoti vispārīgi pateikts, ko mēs sagaidām no sevis, ko sagaidām no citiem. Nekas te nav pateikts nepareizi, bet pēc tam mēs uh, uzreiz pārējām uz atsevišķajām valstīm, un tur nav konkrēti pateikts, kas tiek sagaidīts. Tāpēc Posaltekungs pareizi pateica, mums vajadzētu šeit sistemātiskāk runāt par katru valsti, uh, Eh, precīzāk būtu jāpasaka, ko mēs vēlamies. Kur tad būtu vēl jādara, ja ne šeit? Cerams, ka nākamajā eh, šādā ziņojumā tas tā tiks izdarīts. Paldies! Domāju, ka tagad vārds jādod dienvidiem ir. Pancērīkungs. Eh, ovviamente non. Acīm redzam atsevišķas lietas. Un nevarēja izklāstīt uz papīru, jo ziņojums tika sagatavots pirms vasaras atvaļinājuma un situācija dienvidos attīstījās strauji. Katrā ziņā es gribu pateikties runātājiem, un mēs varēsim ņemt vērā grozījumus, un gribu pateikties visiem, vai viņi atbalstīja vai ne manu ziņojumu, bet īsi gribu pievienot, piebilst vēl to, ka, lai lai mēs piedzīvojot šī brīža paradoksu, vai tas attiektos uz budžeta vai politiskām izvēlēm, nerīkotos liekulību. Un es gribētu aicināt uzticēt kaimiņa attiecībām tās lietas, kas ir saistāmas ar Eiropas Savienības ārpolitiku, kas objektīvi Eh, nav esošo izaicinājumu augstumos, tad, kad mēs runājam par Sīriju. Un dažas valstis dom, grib militāru intervenciju, ir grūti rast risinājumu. Ir jādomā par šiem jautājumiem vairāk un dziļāk. Tālāk par politisko novērtējumu. Domāju, ka tas fakts, kā unit Vienots, vienot rezolūcija ir vislabākais risinājums. Nevajadzētu aizmirst to, ka ir pastāvējusi dialektika samērā intensīva starp austrumiem un dienvidiem, un pat, ja mēs piešķiram piešķirām prioritāti austrumiem Berlīnes mūras krišanas laikā, tad ir jāpaturprātā tas, ka kaimiņa attiecība politika jāveido vienlī, vienlīdzīgi, vai mēs runājam par austrumu vai dienvidu partneru attiecību, ja mūsu mērķis ir labot pagātnes kļūdas. Ļoti ilgu laiku mēs Eiropā jaucām reģionu stabilitāti ar režīmu saglabāšanu. Uh, Ja mēs e, iedomājamies, ka pietiktu ar vēlēšanām valstī, lai bloķētu demokrātisko procesu, nē, tas, nav, tas ir neiespējami, tas ir daudz sarežģītāk. Tāpat ir jāpaturprātā vēstures gūtās mācības, tad, kad Rūzvelts gribēja e, novērst nāciju e, virzīšanos Eiropā, Čērčils sacīja, mēs varam vienmēr rēķināties ar amerikāņiem. Viņi darīs tas, kas, to, kas ir jādara, tad, kad visi pārējie risinājumi būs izmēģināti. Es gribētu, lai šīs valstis būtu, būtu padomājušas par vispareizākajiem risinājumiem. Ir ļoti labi, ka mēs domājam par kaimiņu attiecību risinājumiem, bet uh, Par dienvidu valstīm runājot, šīs problēmas skar arī mūs, tāpēc, ka tās ietekmē mūs tai skaitā. Es domāju šeit par nestabilitāti, par terorismu, par imigrācijas jautājumiem, un šeit, ja mēs vēlamies izvairīties no liekolības, tad maksimāli ir jādomā par to, kā mēs virzam Eiropas sabiedrisko domu, lai cilvēki saprastu, ka investīcija šajās valstīs nozīmē investīcijas Eiropās, lai atrisinātu problēmas, ar kurām mēs saskaramies. Pretējā gadījumā izveidosies patiesas pretrunas par to, ko mēs eh, sakām un ko mēs darām. Es domāju, ka vajadzētu ieskicēt kaimiņa attiecībās ceļu uz uh, nākotni politikā, tāpat arī mums ir visiem jābūt gataviem risināt izaicinājumus, ņemot vērā e, konkrētās atšķirības, bet ir jādomā par vairāk nekā nekavējošām kaimiņa attiecībām. Ir jāredz kopē, kopā, ja mēs vēlamies patiesas e, kaimiņa attiecību e, politiku un ārpolitiku. Paldies! Thank you, Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribu teikt, ka grozījumos mēģinājām iekļaut maksimāli daudz un gribu pateikties visiem tiem, kuri sagatavoja, nāca klajā ar debatēm ar piezīmēm šajās debatēs. E, otrkārt, gribu pateikt, par ko nav ziņojums sagatavots, jo daļai no diskusijām es varu um, piekrist, dažas piezīmes bija ļoti saprātīgas, bet par ko tad ziņojums nav? Ziņojums nav, lai aizvietotu jau esošos pa valstīm specifiskus ziņojumus. Um, tas nav paredzēts, lai atrisinātu visas problēmas, kuras izceļas eh, ar sa savās konkrētās vietās vai lai pārveidot kādas jau esošās politikas. Šis ziņojums ir pieticīgs, tas ir paredzēts, lai izvērtētu kaimiņa attiecībās panākto progresu gan austrumos, kādā konkrētā brīdī, izšķirīgā brīdī, kas būs Viļņas samits un tādējādi pieš sagatavot politiskās vadlīnijas izpildvarai, komisijai, ārējās darbības dienestai un, ja nepieciešams, ieteikums mūsu partneriem. Tātad tas ir daudz pie, pieticīgāks nekā, nekā daži gribētu, un es pilnībā parakstos eh, zem šīm ambīcijām, taču ziņojums ir ar savu mērķi savu uzdevumu, ja vēlaties, un savu apjomu. Tam ir jābūt kodolīgam. Tās ir manas vispārīgās piezīmes, un tagad es eh, atgriezīšos pie dažiem, ne visiem eh, pieminētajiem jautājumiem. Šī, šī vietas kungs, šis Gruzijas uh, Ukrainas jautājums, šis iebildes būs jādiskutē, un detaļās neieslīgsim šobrīd. Tānok kungs. Piekrītu, ka viens izmērs nevar derēt visiem, taču es aicinu tomēr no savas puses diferencēt uh, vai atsevišķi veidot, ja labāk jums tas patīk pieejas. Nīc koncerts mēs papildināsim ar šo budžeta aspektu, jums ir pilnīgi taisnība. Un tad mums būs DFS. Mēģināsim būt eh, precīzi, bet es piekrītu jūsu nodomam. Anna Gomeša. Pirmkārt, Jā, es izmantoju jēdzienu sarkanā līnija, bet tas tiek izmantots politiskos tekstos, un šis ir politisks teksts. Jūs, jūs varat domāt un diskutēt, vai šī līnija ir sarkana vai rozā, bet vismaz kaimiņa tiecībās un ņemot vērā pagājušās mm, nedēļas nu, diskusijās tas izriedēja, ka uh, līnija ir vairāk sarkana un uh, gribu sacīt šī vieca kungam. Ja šī veca kungs, ja jūs izmantojat šāda veida valodu, tad man ir e, pienācis laiks e, doties uz viņa sauli. Un viņš ir jūsu grupas deputāts par Eiropas perspektīvu. Izteikšos skaidrāk. Eiropas perspektīva nozīmē visu. E, tā var nozīmēt visu. Ne tikai dalība Eiropas Savienībā. Ja tā būtu dalība, mēs to arī būtu norādījuši Eh, Eiropas eh, perspektīva, tā, eh, tās ir jebkura veida partnera attiecības. Kāds to varētu interpretēt kā perspektīvu dalību Eiropas Savienībai, taču tas šeit nav skaidri pateikts, tāpēc es arī terminu aizstāvu tā izmantošanu par Azerbaidžānu runājot. Es pieturos pie zināma diplomātiskās valodas kodeksa un e, norādu, ka e, kādi ir visnopietnākie trūkumi. Tas ir visīsākais iespējamais apraksts tam, ko jūs domājat par situāciju e, Azerbaidžānā. Pilnībā jums piekritu, be, piekrītu, bet šis nav ziņojums par Azerbaidžānu. Tālāk par Grūziju. Piekrītu jūsu sacītajam par eh, teritorijas eh, integritāti, par objektivitāti, bet pārējie jautājumi ir skatīti ziņojumā par Grūziju, par Ukrainu. Jūs runājāt par um, attiecībām ar Krieviju, bet jūs tagad atsaucaties uz jūliju versiju. Lopčevs kundze. Manuprāt, tas varbūt ir mazāk svarīgi, bet afets debašu ietvaros pagājušajā nedēļā par Ukrainu daudziem par izbrīnu, gan labajiem, gan kreisajiem, gan centriskajiem, bija viens tonis un viena nostāja par Ukrainu es nevaru uh, izteikties pieticīgāk, jo man ir jāatspoguļa uh, eh, mūsu komitejas galvenā līnija. Tālāk selektīvā justīcija. Tas nav pārāk tālajoši, kā jūs sakāt, un pilnīgi noteikti tas nav pret Krieviju, tāpēc, ka šī ir Eiropas Savienības līnija, ko atbalsta Eiropas parlaments. Selektīva uh, justīcija ir uh, viena no prasībām, ko, mm, ar ko nāk klājā 12. gada ārlietu padoma, ar ko, ko atbalsta visas institūcijas, un viss process ir balstīts uz šīm prasībām no komisijas, no ADD puses, parlamenta puses. Poseltkungs. Es varu atsaukties uz iesaldētiem konfliktiem. Un Raučekam, Raučekungam arī ir pilnīgi taistība, e, runājot par atsevišķiem elementiem, par korupciju, bet ja man vajadzētu uzskaitīt tagad visus trūkumus iestājas valstīs e, un kandidātu valstīs, tad tas mums aizņem simtiem lapušu. Bet iesaldētie konflikti ir uh, Eh, prioritārs iedzīves. Jums ir pilnīgi taisnība. Eh, par jūsu eh, Liboru provokatīvajām piezīmēm sākumā esmu gandarīts, jo tad, kad augustā notikumi iesākās, es apsveicu Svobodas kungu un runāju par šiem konkrētiem gadījumiem, ne tikai Ukrainas sakarā un par tiem ziņoja mūsu priekšsēdētājs Broks un arī es, un bez kavēšanās Svobods kungs mainīja nostāju vispirms. E, uzmodināja, vai ir kāds no komisijas šeit klāt. Un pārējot no tirznieciskiem, e, e, tirznieciskiem aspektiem ar komisāru Dehuktu, tika, notika pārējus politiskiem aspektiem Un mēs pieturamies pie identiskas līnijas. Esam gandrīz par Ukrainu, Gruziju, mēs tieši tāpat piekrītam, un eh, šeit ir tādas eh, no manas puses tās pašas piezīmes Sivičkungam, un mums vēl būs stingra runāšana ar viņu. Bet gribu paskaidrot eh, vienu lietu. Selektīvā justīcija neatiec uz cilvēku tiesībām. Selektīva justīcija ir tās skar demokrātijas pamatus. Ja jūs atņemat eh, pilsoņiem tiesības izvēlē, izvēlēties alternatīvu eso, esošai valdībai, jūs viņiem atņemat tiesības uz demokrātiju. Ja potenciāls kandidāts valdībai, prezidenta amatam tiek eh, ieslodzīts cietumā nevis korupcijas dēļ, bet tāpēc, ka viņš ir kandidāts vai konkurents. Un šis ir Timošenko gadījums, un tas pats attiec uz Marīva Švili, tad tā ir selektīva justīcija. Un šī ir definīcija tam. Korupcija, jā, integrācija, jā, tas viss mums ir iekļauts, un Frankensteina kungs, paldies par jūsu piezīmi. Mums ir jāizvairās no eh, piekrītu no detaļām par atsevišķām valstīm, un jūs atbalstījāt manu skaidrojumu. Un mēs atkal konkrētos ziņojumos eh, eh, skatām situāciju pa valstīm un arī uh, at, at, par attiecīgo valsti mums ziņojums tiks skatīts Vīņas samitā. Paldies, un tagad mēs pārējiem pie nākošā darba kārtības punkta. Tas, tas ir Sala Frankas ziņojums par Eiropas Savienības e, vispārējo budžetu 14. finanšu gadam visam sadaļām, un Sala Frankas kungs, došu vārdu jums. Gracias. Eh. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka kolēģi apzinās terminus budžeta debatēm, te tieši tāpat kā mēs to varējām apspriest jau pirms vasaras atvaļinājuma, un priekšprojekts nākošajam gadam iekļauj ļoti nozīmīgu samazinājumu 12,5% saistību apropriācijām, kas nozīmētu uh, ļoti nozīmīgu samazinājumu arī maksājumu šiem saistību, šiem saistību apropriācijām un būtu e, nozīmīgi tos atjaunot tajā pašā līmenī kā pagājušajā gadā, lai gan šis priekšlikums saskars ar zināmām grūtībām, ņemot vērā to jauno nomenklatūru budžetām 2014. gadam un ņemot vērā finanšu perspektīvu, kas ir pilnībā pretrunā uh, ar budžeta sagatavošanu nākošajam gadam pārādz izaugs, pieaugumu par 3% e, pa sadaļām. Koncentrēšos uz diviem jautājumiem. Viens no tiem ir ārlietu komitejas atzinums. Domāju, ka šeit mums nebūtu liela domstarpība, varbūt tikai niansēs Eh, par to, uz ko ir jāliek uzsvari un kā mēs eh, pieņem zināšanai vai, vai mm, citi pauž eh, nožēlu pār šo budžeta samazinājumu. Bet viens cits punkts, kas man ir īpaši politikas un par to es gribētu piedāvāt vienošoties ar ēnu referentiem par mutisku grozījumu, jo mēs strādājam ļoti nedrošos termiņos, ņemot vērā to, ka šis jautājums um, bija jāapspriež um, komitejā, uh, komisijā pirms uh, izsakās padome, un tas attiecas uz ADD. Šajā kontekstā domāju, ka būtu svarīgi ņemt vērā mūsu komitejas ieteikumu par E, komisijas un padomes struktūrām, lai e, jautājumi netiktu dubultoti. Otrkārt, priekšsēdētāji, īpašo pārstāvju uh, budžets, kam būtu jātiek iekļautam ADD sadaļā. Un šajā sakarā Broka un Gualtierī kungi gribētu sam, eh, eh, tiek piedāvāts samazinājums par 40%. Kas attiecas uz skaitļiem priekšsēdētāji, manuprāt, sākotnēji paziņotie skaitļi, kurus mēs jau varējām apspriest jūlijā, uh, lai atgrieztu e, apropriācijas pagājušā gada līmenī un arī apspriežot jautājumu ar Muņis kundzi, kas ir ēna referente no sociālistiem un demokrātiem, skaidri norāda šo mērķi, bet tomēr ir daži punkti vēl neatrisināti. At, atsaucos uz dažām e, maksājumu apropriācijām, kas skar konkrētas parlamentā Eh, intereses kā vēlēšanu novērošanas misijas un gribētu iesniegt mutis grozījumu šajā sakarā, lai atjaunotu maksājuma apropriācijas tajā līmenī, kas bija paredzēts komisijas projektā, tas pats attiecas uz kaimi, eh, partneru attiecību instrumentu, tas pats attiecas uz uh, instrumentu Āzijai, Latvijai, Amerikai, un tas pats ļoti svarīgi priekšsēdētāji, man liekas, un arī šeit parlamentā vajadzētu pielikt pūliņus, lai mēģinātu atjaunot visus e, kredītus attiecībā uz e, personālu, kas skar ADD, un neatkarīgi no budžeta racionalizēšanas pūliņiem no mūsu puses pārskatot e, E, šos jautājumus ir vesela rinda pamatparametru, kas ir jārespektē. Šie ir e, pienākumi saistības, ko ir paredzējuši sev ADD, un es domāju, ka vajadzētu tos ņemt vērā. Tie priekšsēdētāji ir tie jēdzieni un termini, kādā mēs esam vienojušies ar ēnu referentiem, politiskajām grupām, un balsto, ceru, ka balstoties uz maniem ieteikumiem, mēs varēsim rast vienošanos, lai mūsu komiteja savlaicīgi sniegtu atzinumu budžeta komitejai. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies, Salafranks kungs. Tagad uh, Lūkšu maniem Urus uh, izteikties. Paldies, priekšsēdētāji. 14. Um, gada budžets ir politiski ļoti būtisks budžets, jo šis ir pirmais gads, kad tiks piemērota DFS ar māsveida samazinājumiem, kā to piedāvā padoma, un kas ir apstiprināta arī parlamentam. Piekrītam, ka Salafrankas kungam viedoklis e, noraidīt e, šos masīvos samazinājumus un to, kas saistās ar ADD, ADD un arī kopā jānorāda, ka šis samazinājums ir 12,5% salīdzinām ar iepriekšējo gadu saistībā apropriācijām. Tas ir ārkārtīgi liels samazinājums, un tāpēc politiskās grupas, kas atbalsta stingros taupības plānus, ir pilnīgi tas neizskaidrojami, ka šā samazinājums transversālā veidā ir noticis visās budžeta pozīcijās. Uh, un politikās, pie kā strādā šī komiteja. Šajā eh, sakarā sociālistu grupa ir eh, eh, sagatavojusi sešus grozījumus, kur mēs paužam nožēlu par samazinājumu 12,5% saistībā apropriācijās un 8,5% maksājuma apropriācijās. Mūsu prāta šis budžets neatbilst sākotnējām komisijas ambīcijām, un mēs esam jau to norādījuši, ka var iestāties visai smagas sekas saistībā ar eh, šo samazinājumu kaimiņa attiecību politikām, kur samazinājums ir eh, pa 30% un eh, tas attiec gan uz dienvidu, gan austrumu kaimiņa attiecībām. Un arī mēs gribētu pārskatīt maksājuma apropriāciju līmeni, kas nebūs apmierinošs. Par konkrētiem skaitļiem runājot mēs gribētu pēc vienošanās ar referentu un citām politiskajām grupām, lai tiktu atjaunoti, eh, atjaunotas tās summas, kas bija 13. gadā. Manuprāt, tās, tas ir minimums, ko vajadzētu mūsu komitejai aizstāvēt. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Izskatās, ka jo vairāk mēs veicam samazinājumus, jo ambiciozāk mēs kļūstam attiecībā uz mūsu mērķiem, kurus vēlamies sasniegt. Mēs eh, aizpildām šo plājus ar ambīcijām. Vai ir vēl kāds no ēnu referentiem, kas vēlas izteikties? Jā, Lozings kundze, lūdzu. Jā, uz undrē. Jā, no mūsu puses. Uh, Tātad no GOENGL puses, eh, mūsuprāt, šeit nav runa par samazinājumu noraidīšanu, bet ir uh, dažādas jomas, kur mēs uh, pret, uh, nesam pret uh, samazinājumiem, piemēram, uh, militārie izdevumi vai militāras civilā sadarbība. Tur mēs tiešām uzskatām, ka šeit tiešām var veikt samazinājumus un dažus maksājumus vispār varētu apturēt mani grozījumi un grozījumi no mūsu grupas ir vērsti uz to, Uh, lai aprakstītu konkrētāk konkrētus politikas jomas, proti uh, precizēt uh, civili militāro sadarbību vai ārpolitikas militarizāciju. Tur, mūsuprāt, ja tas tiktu konkretizēts, tad varētu saprātīgs līdzeklis arī paredzēt, bet citām jomām mēs mierīgi varam atteikties no līdzekļu izšķērdēšanas šajā jomā. Uh, un par to konkrētāk negribētu runāt. Tas eh, ļoti skaidri parādās grozījumos. Paldies, Salafrankas kungs, ja jums ir kas sakāms. Eh, Paldies, priekšsādātāji, domāju, ka esmu uzklausījis eh, kolēģis Lūzingas bažas atsevišķos aspektos mēs varam piekrist. Es um, ņemu vērā viņas bažas par pilsonisko sabiedrību, runājot par skaitļiem. Tuvināšanās eh, kopīgai ārlietu aiz, aizsardzības politikai ir nozīmīga, un arī es jau pirmīt pieminēju ziņojumu, ko piedāvāja Voļska kungs kur ir vesela rinda izaicinājumu, un ņemot vērā jaunās prioritātes šobrīd, mēs nevaram šos jautājumus risināt ar mazāk resursiem. Mums ir jāņem vērā aizsardzības un drošības aspekts, un izaicinājumi mums ir skaidri, un risināt šos izaicinājumus ar mazāk resursiem, manuprāt, ir e, bezatbildības apliecinājums no Eiropas institūciju puses, taiskaitā no parlamenta, kurš ir viens no budžeta e, lēmēja, lēmējiem. E, tāpat arī Muņisas kundze norādīja, ka šis budžets ir ļoti nozīmīgs tāpēc, ka tas ir pirmais gads jaunai finanšu perspektīvai un būtu ļoti slikts sākums tad, ja Eiropas Savienība tik maz resursu atvēlētu un tādus eh, samazinājumus paredzētu Eiropas ārējai ab, eh, darbībām, ārējai politikai. Tāpēc domāju arī, ka tad, kad. Š, priekšsēdētāji, ka šādi, ja tādi ja samazinājumi stātos spēkā, tad būtu ļoti grūti strādāt ārlietu jomā. Un mums ir jādomā par to, kā mēs piemērosim šīs summas pirmajā darbības gadā. DFS katrā ziņā grib pateikties politisko grupu pārstāvjiem un domāju, ka mums jāliek būs uz balsojumu šie skaitļi loziņas kundze apzinoties to, ka Šis ir taktisks pasākumus. Mēs visi zinām, kā darbojas budžeta debates. Mēs nosūtīsim mūsu lūgumu rakstu uz budžeta komiteju. Mēs eh, tiksimies ar viņiem, lai redzētu, cik lielā mērā mūsu priekšlikumi varētu tikt eh, uzturēti eh, kopumā ņemot. Un izturēsimies ļoti modri, ņemot vērā to, ka budžeta komiteja sanāk kopā trešdien, un būs jākonkretizē skaitļi, ko varētu beigās apstiprināt šī institūcija. Paldies! Liels paldies! Viena no lietām, ko iemācījos eh, strādājot ar uh, Uh, grāmatvežiem finanšu ministrijā, ka ja kādreiz samazinājums uh, tiek veikts, tad uh, šie līdzekļi nekad nav atgūstām. Es jums piekrītu šajā kontekstā. Un kolēģiem atgādināšu, ka um, 4. septembrī būs balsojums. Okay, so... Jā, labi, tagad pāriesim pie nākamā darbkārtības punkta, kas ir pirms iestāšanās palīdzības budžeta līdzekļu pārvaldība. Kačina kungs nav šeit, bet Neicas kundze eh, viņa vietā stādīs priekšā savu ziņojumu. Lūdzu, jums vārds. Thank you. Liels paldies. Es gribētu um, pateikties visu kolēģu vārdā kas strādāja pie šī atzinuma. Paldies par iesniegtajiem grozījumiem, kas palīdzēja atzinuma projektu padarīt temētāku. Arī uh, budžeta komitejas kolēģi uh, mums palīdzēja Kačinkunga vārdā un arī savā vārdā. Paldies jums! Es tagad pievērsīšu jūsu uzmanību trīs svarīgajiem elementiem. Pirmkārt, tas uzsvers, ko mēs liekam uz nepieciešamību nodrošināt tiesnešu un prokuroru uh, apmācību. Tas ir absolūti nepieciešams, uh, lai uh, tiesvedības reformas būtu veiksmīgas. Otrkārt, jār, jārīkojas pēc iespējas ātrāk, kad tikko iesāktas tiesu uh, jomas reformas. Tad mēs varēsim spērt visus vajadzīgos soļus un novērst, piemēram, tās problēmas, kas tika konstatētas Bulgārijai un Rumānijai iestājoties Eiropas Savienībā. Um, Rietumu Balkānu valstīm ir lielas problēmas ar organizētās noziedzības apkarošanu un korupciju. Politiķi, politiskās partijas un institūcijas, protams, Uh, jāatbalsta, izveidojot neatkarīgu tiesu sistēmu. Un, visbeidzot, parlamentiem un pilsoniskajai sabiedrībai jāiesaistās uzraudzības un īstenošanas procesā, izvērtējot uh, visus projektus, ko finansē no pirmsiestāšanas programmas. Tikai tad reformas būs veiksmīgas kā mēs piedzīvojām arī vec, nu jau vecajās valstīs. Šīs reformas nekad nebeidzas. Ir pastāvīgi izaicinājumi, sabiedrība attīstās un uh, tiesvedībai tam jāpielagojas. Tiesu sistēma jāatjauno nemītīgi. Tā kā darīsim visu, lai atbalstītu kandidātu valstis un potenciālās kandidātu valstis. Paldies, Cila Franka kungs! Eh, Paldies, priekšsēdētāji Kūkan kungs. Lūdzu pārstāvēt viņu, jo viņš nevarēja ierasties un gribēja darīt zināmu savu attieksmi eh, pret eh, ziņojumu. Kūkan kungs uzskata, ka Kačina kunga viedoklis atbilst tiem e, paplašināšanās politikas mērķiem, kur uzlabojumi tiesu procesos un cīņā pret korupciju ir jāskata kā prioritāras jomas e, paplašināšanās procesā. Šīs atbalsts, šī palīdzība ir jāsaista ar prioritātiem, tiem ir jābūt paredzamiem un dotācijas jāparedz no pietiekošiem fondiem, lai varētu tās eh, piemērots. Tajā pašā laikā mēs uzskatām, ka jāpastāv saiknēs starp rezultātiem, ko sniedz reformas, kas tiek piemērots eh, katrā konkrētā gadījumā, un jādod iespēja izmērīt eh, un veikt pasākums cīņā pret korupciju or, un organizēto noziedzību un jāņem vērā arī absorbēšanas kapacitāte. Mēs iepriekš apspriedām eh, budžeta grūtības eh, un jautājumus, kā grūtu sarežģītos jautājumus Eiropas Savienības budžetam, un tā efektīvu izmantošanu un mēģinot optimizēt tos uh, fondus, ko Eiropas Savienība atvēl šiem jautājumiem. Tāpēc ko, eh, secinājums ir pozitīvs. Mūsu politiskā grupa atbalstīs visus grozījumus, paragrāfus, kas tiks iesniegti un paredzēti šo mērķu manis pieminēto sasniegšanai. Paldies! Well, thank you very much. Liels paldies! Gomešs kundze. Paldies priekšsādātāji. Es pārstāvu Kopas kundzu, kundzi, ēnu referenti. Viņa lūdza man uh, izteikties par sekojušiem jautājumiem. Tiesu sistēmas un tiesiskuma stiprināšana ir liels izaicinājums kandidātu valstīm. Bet tas ir, protams, priekšnosacījums, lai integrētos Eiropas saimē. Tāpēc parlamentam arī turpmāk jāuzrauga tiesu sistēmas reformas un valsts pārvaldes sistēmu reformas kandidātu valstīs, īpašu uzmanību pievēršot cīņai pret korupciju. Eiropas Savienībai vajadzētu izstrādāt ilgtermiņa stratēģiju pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām, lai iesaistītu pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas palīdzētu eh, cīņā pret korupciju un organizēto noziedzību. Svarīgi nodrošināt uh, taisnību un uh, tiesu sistēmas pareizo funkcionēšanu uh, gan pilsoņiem, gan uh, biznesa aprindām. Un ja valstis kavējas īstenojot šo projektu, tad tās īpaši jāatbalsta un komisijai jādara vairāk, lai mudinātu šīs valstis turpināt reformas. Paldies, Stīrakūs. Paldies priekšsēdētāji. Cīņa pret korupciju ir viena no lielākajām prioritātēm, un tādai tai arī jāpaliek. Tā ir prioritāte arī pirms iestāšanas fondu izmantošanai. Ja jūs palasīsiet avīzes. Un katrā valstī, Austrum Eiropā, jūs redzēsiet uh, šodien, piemēram, Bosnijas Hercegovinas uh, visās avīzēs bija runa par uh, privatizācijas problēmām. Tiek izšķērdēts valsts kapitāls. Tā kā mums vajadzētu sniegt ļoti skaidru signālu Protams, mēs visai labi esam paskaidrojuši, kāpēc jāapkaro korupcija, kāpēc uh, uh, no tā ir atkarīgas demokrātiskās valstis un tiesiskums, bet Eiropas parlamentam vajadzētu pievērsties arī institūciju uzbūvēji kandidātu valstīs. institūcijas pašas no sevis jau neradīs korupciju. Mums ir um, pareizi jārīkojas ar Eiropas finansējumu, ko piedāvājam. Komisārs Fīle sasauca oktobra sākumā sanāksmi, kur būs runa par cīņu pret korupciju. Paldies! Tagad Šumana Hitler uh, kungs uh, komisāra vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Varu apstiprināt komisijas vārdā, ka mēs piekrītam tam, ka nepieciešamas uh, neatkarīgas tiesu sistēmas, lai efektīvi cīnītos pret korupciju. Tas ir jau formulēts pagājušajā gadā paplašināšanas stratēģijā, un oktobrī mēs to vēlreiz apstiprināsim. Tāpat mūsu tā sauktā jaunā pieeja 23. un 24. sarunu sadaļai apstiprina, ka komisija ļoti nopietni pievēršas šīm problēmām pašā sākumā, tikko uzsākot iestāšanās sarunas. IPA 2 regula, kurā ir izklāstīti nosacījumi, lai turpinātu finansiālo atbalstu kandidātu valstīm, paredz progresa uzraudzību visās jomās. Šī regula ļaus mums um, pielāgot finansiālo atbalstu atkarībā no kandidātu valsts sasniegtā progresa. Tad tieši tas tiek pieprasīts atzīmuma projektā. Ir pieņemtas programmas, un uh, tad ši, šajās programmās būs konkrēti mērami uh, indikātori, konkrēti rādītāji, lai novērtētu reformu procesu, kas attiecās uz summām, kas būtu jāpiedāvā, lai stiprinātu tiesu sistēmas un veicinātu cīņu pret korupciju. Uh, Tad te jāņem vērā arī absorpcijas kapacitātes katrā no kandidātu valstīm. Uzlabojumi, kas ir nepieciešami, reformas, kas ir jāveic tiesu sistēmā, nevienmēr eh, pieprasīs milzīgu finansējumu. Un tāpēc mēs piekrītam referentam un visiem, eh, kas šodien izteicās, ka mums jālūkojas uz šo procesu kā ilgtermiņa procesu. Un tas arī jāplāno ilgtermiņā, izveidojot visaptverošo stratēģiju. Mums ir jāmaina domāšana šajās valstīs, jāveicina izpratne sabiedrībā un masu mēdījos. Mums jāiesaista pilsoniskā sabiedrība, uh, arī nacionālie parlamenti stiprāk jāiesaista progresa uzraudzībā. Šādā veidā mēs varēsim izveidot plašu koalīciju, pilsoņu koalīciju, kas palīdzēs veikt vajadzīgas pārmaiņas. Paldies! Lielas paldies, Neitas kundze! Vai jūs vēlaties vēl kaut ko piemetināt? Nē, paldies priekšsēdētāji! Ja nu vien vēl pateikšos visiem, kas izteicās šajā diskusijā. Noslēgumā teikšu, ka es konstatēju šeit uh, plašu vienošanos par uh, šo programmu ievirzi un mērķi, kā arī par finansējumu, kas ir piešķirts. Paldies! Liels paldies! Un tagad uzreiz skatīsim nākamo darba kārtības punktu protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par Jordāniju. Lūdzu, Neicas kundze. Jā, paldies priekšsādātāji. Dargie kolēģi, man ir gods, tas gods eh, stādīt jums priekšā rezolūcijas projektu par eh, Eiropas un Jordānijas eh, pamatnolīgumu par Jordānijas dalību ES programmās. Tas ir uh, protokols eh, papildinājums asociācijas nolīgumam starp Eiropas kopienām un Jordāniju, Eiropas un eh, Vidusjūras eh, asociācijas nolīgumu ietvaros. Pats protokols atbilst iepriekšējo protokolu vispārējiem principiem, kas ir noslēgti ar citām uh, Eiropas vidusjūras komitejas dalību valstīm. Kā jūs zināt, tad eh, padome pieņēma komisijas priekšlikumu, kurā tika piedāvāts uh, Eiropas kaimiņattiecību uh, ehm, politikas eh, partnervalstīm piedalīties kopienas aģentūrās un programmās. Tas bija 2007. gada martā, tad padome vēlāk uh, pieņēma uh, direktīvas komisijai un pieņēma uh, ietver nolīgumus, tad tika nolēms, ka tos var ar Alžīriju, Armēniju, Azerbaidžānu, Jordāniju, Moldovu, Makau, Palestīnas pašpārvaldu un Ukrainu. Tad, tad var vest sarunas ar šīm valstīm par šiem nolīgumiem. Un, uh, par to, ka šīs valsts var piedalīties kopienas programmās. 2011. gada markā Jordānija pauda savu interesi piedalīties uh, virknē uh, programmu, kas varētu tikt atvērta šīm partneru valstīm, um, mūsu kaimiņattiecību politikas partneru valstīm. Komisija tātad veda sarunas uh, un komisija uh, publicēja sākotnējo likumdošanas priekšlikumu ar paskaidrojošo memorandu, un uh, bija padomas lēmums un protokols. Padome tad uh, apstiprināja šos tekstus, un tagad tie ir uh, uh stādīti priekšā Eiropas parlamentam, un mums jāsniedz priekrišana. Es ceru, ka mēs to arī izdarīsim. Uh, Es domāju, ka kolēģi, jo īpaši šajā brīdī, šajās krustcelēs ir svarīgi, būtu ļoti svarīgi, ja parlaments varētu sniegt pēc iespējas plašāku atbalstu šim protokolam. Kā jūs zināt, tad eh, Jordānija ir eh, nabadzīga valsts, tā ir nav daudz resursu, tā ir, piemēram, nav naftas un tā ir eh, spēlējusi ļoti pozitīvu lomu tajā, ko es eh, gribētu saukt par eh, konfliktu pārvaldīšanu reģionā. Un eh, Jordānija ir palīdzējusi nepas, nesāsināties daudziem šiem konfliktiem. Viņi ir uzņēmuši bēgļus gan Irākas kara laikā, gan tagad Jordānija saskars ar simtiem tūkstošiem bēgļu no Sīrijas un valsts dara, kas ir to, kas tā ir tās spēkos, lai palīdzētu šiem bēgļiem. Viņi ir, e, ir tik daudz, ka uh, tas apdraud Jordānijas uh, sabiedrības uh, normālu funkcionēšanu, un tas ir arī drauds institūcijām, kas uh, piedalās visā šajā procesā. Tātad man šķiet, ka tas būtu lielisks signāls, ja parlaments ar plašu atbalstu sniegtu savu piekrišanu un tādējādi raidītu pozitīvu signālu Jordānijai un Jordānijas iedzīvotājiem. Paldies! Lielas paldies! Dekaizers kundz, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Piekrītu lielā mērā lieliskiem rezolūcijas eh, eh, projektam, ko mums eh, piedāvā Anemīnīca. Un domāju, ka vajadzētu piebilst pāris nianses. Pirmā attiektos uz Sīrijas bēgļiem. E, ņemot vērā to, ka tā ir kaimiņu valsts, Jordānijai ir dārgi jāmaksā par Sīrijas karu, un tas var destabilizēt šo valsti. Un Tomēr, ja Jordānija ir pieņēmusi Sīrijas bēgļus, tā ir e, noteikusi bārģēru Sīrijas Palestīnas eh, bēgļiem. Tie šodien ir Jordānijā, Libānā, viņi bēg līdz pat aizemei, un situācija viņiem ir ļoti sarežģīta, un pirms šīs sanāksmes es tikos ar eh, Matijas Subušā, kurš man stāstīja par šī jautājuma steidzamību, un tāpat tas ir samērā, tas vieš tādu bēdīgu noti. Otrakārt, starp pozitīviem e, jautājumiem vajadzētu pasvītrot vidutāju lomu, ko Jordānijai šodien dažādajos konfliktos, konkrēti Palestīnas konfliktā ir varējusi uzņemties, un tas ir svarīgi mums. Trešais ir tiesa, ka Jordānija ir pielikusi daudz e, pūliņu, lai risinātu sociāli ekonomiskus jautājumus, un e, visam būtu jānotiek sociāla taisnīguma ietvaros. Tā val, ir valsts, kas ir pilna ar spriedzi šodien, un e, bēgļu dēļ valstī pastāv daudz iekšējās problēmas, tāpēc vajadzētu domāt par to, kā atbalstīt e, valdību, režīmu, lai varētu nodrošināt lielāku sociālo taisnīgumu. Lūk, to es gribētu rast šajā ziņojumā, un es apsveicu Nītas kundzi par ļoti kodolīgo veidu, kā viņa ir izklāstījusi problēmu. Paldies! Un varbūt Neits kundze gribētu ko piebilst. Nē, es gribētu pateikties Veronikai par komentāriem. Un es pārskatīšu E, motīvis īsu paskīso paskaidrojumu un skatīšos, vai varētu kaut ko vēl ņemt vērā viņas paustās piezīmes, kas, manuprāt, ir ļoti saprātīgas. Paldies, paldies. Turpin priekšsēdētājs un. Uh, yes, the deadline, the deadline. Grozījuma iesniegšanas termiņš 4. septembris pulksten 18. Tātad tas bija grozījuma iesniegšanas termiņš. Un tagad būs īsts pārtraukums. Mēs praktiski nesāksim 6.30, um, uh, bet ātrāk, jo Devenporta kungs jau ir praktiski klāt. Mēs pagaidīsim mūsu priekšsēdētāju minūtes 5, un tad mēs varēsim uzklausīt vēstnieku. E, Sanāksme notiek aiz slēgtām durvīm. Kā parastas ir šādos apstākļos.